I think we can start. Es domāju, mēs varētu sākt. Oh. Ja, die Jā, šodien guten morgen. Jā, labrīt. Es vēlos jūs visus sveikt šodien mūsu sanāksmē, un darba kārtību mēs varam pieņemt, ja vien neviens neiebilst. Iebildums ir no manas puses, jo ziņojums par trilogu ir kamera. Un, Slēgtām durvīm. Un uh, šorīt negaidīti nāca priekšlikums abiem referentiem pastāstīt mums par esošo situāciju, lai mēs pēc balsošanas uzzinātu, kāda tad ir situācija. Vai ir vēl kāda iebilduma pret darba kārtību? Šķiet, ka nē. Uh, pro, protokolu arī varam uh, no 28. marta sanāksmes pieņemt, ja vien nav iebildumu. Un eh, tālāk mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, Koha kunga ziņojums, pārējiem uzreiz pie balsošanas. Un eh, raudzīsimies, vai, eh, vai atkal tautas partija ir vairākums. Sākam balsot, pārbaudas balsojums. Tātad visi, kas ir klāt, ir nobalsojuši, um, nav neviena par daudz, līdz ar to mēs varam pāriet uzreiz pie balsošanas. Pirmais kompromiss, kas ir par, kas pret, atturas pieņemts. 18. grozījums. Nē, te nebalsojam 12. kas par, pret, atturas pieņemts. Pārējām pie otrā kompromisa, kas par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Pārējām pie 36. grozījuma. Vai ir kādi iebildumi pret eh, mutisko grozījumu? Šķiet, ka nē. Nu tad balsojam, kas ir par? Pret? Atturas? Pieņemts. Piektais kompromiss par? Pret? Atturas? Pieņemts. Sastais kompromiss par? Pret? Atturas? Pieņemts.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 pret, atturas, norādīts. Astotais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Devītais kompromiss par, devītais kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. 76. kas par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Nē, vēlreiz, kas ir par? Sākam balsot. Tātad 76. grozījums. Beidzam balsot. 16 pār, 25 pret noraidīts. Neviens nav atturējies. 77. Kas par? Pret atturas pieņemts. 78. par pret atturas norēdīts. 79. par pret atturas pieņemts. 80. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 16 pār 24 pret 2 atturas. Desmitais kompromiss par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. It kā pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot par desmito kompromisu. Beidzam balsot. 34 pret 8. No nu, ar lielu pārsvaru. Pārējiem pie 11. kompromisa, kas par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 106. grozījums, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 111. kas par, pret, atturas, pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 18. kompromiss par, pret, pret, atturas, pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 20. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 125. kas par, pret, atturas, pieņemts Noraidīts. 127. par pret atturas noraidīts. 129. par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums ir atsaukts, tad 21. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Tad pārējiem pie galīgā balsojuma, personālais balsojums un sākam balsot. Die Abstimmung. Beidzam balsot. 40 pār, neviens pret, 4 atturas. Līdz ar to ziņojums ir pieņemts un es pateicos referentam. Un bedanke mich auch beim Transsekretariat. Un... un pateicos arī sekretariātam un ēnu referentiem, kas ir parūpējušies par to, ka mums bija tik daudz kompromisu un kas. Eh, vai jūs vēlaties izteikties? Jā, es varu tikai atkārtot un vēlreiz pateikties eh, kolēģiem, kas ir sagatavojuši patiešām labus grozījumus un atviegloja man kompromisa grozījumu veidošanu, un, protams, es īpaši priecājos par ciešo sadarbību ar ēnu referentiem Es domāju, ka ir redzams, ka mēs esam labi nobalsojuši. Un paldies arī uh, komitejas sekretariātam un Sofijai no EPP frakcijas. Strādāsim pie šī jautājuma arī turpmāk, un es domāju, tā mūs nodarbinās vēl turpmākos desmit gadus. Priekšstādātājs, jā, tu ļoti optimistiski izteicies, ka desmit gados tas būs beidzies, bet to nekad nevar zināt. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, proti ziņojumu par vakardienas trialogu, un kurš gribētu sākt? Jā, ir jāteic, ka šorīt no rīta tikai uh, sarunas bija beigušās, un abi mūsu referenti ir klāt, viņi nav gulējuši, un par to mēs arī viņiem pateicamies. Lūdzu, Dominika. Uh, eh, bien, effectivement. Šis trilogs, kas notika līdz rītam, varētu pieņemt lēmumu par galīgo nolīgumu attiecībā uz tā saucamo Junker fondu. Īsos vārdos. It, Divi temati mūsu kompetencē 54. pantā. Šeit es došu varbūt iespēju Inese izteikties par pārvaldību, es pats izteikšos par eh, finansiālo pusi. Jūs zināsiet, kā garantija mehānismam 21 miljārdam 16 miljārdus nodrošinātu parlaments. Un no šiem 6 miljārdiem 8 miljārdi ir atbrīvojami. Tas nozīmē, citiem vārdiem sakot, nolikt uz galda no parlamenta budžeta. Un pilnīgi precīzi norādot šos astoņus miljardus tekstā, lai garantija fonda at, eh, sa, eh, atbrīvošana būtu neatsaucama un norādīta budžetā. Tā, tad mēs esam, mums ir pienākums tos nolikt uz galdas komisijas un padomas sākotnējs priekšteikums, viņi eh, tās bija vienojušās pirms trilogā bija tāds, ka divi miljārdi tiktu ņemti no eh, fleksibilitātes rezerves eh, un seši miljārdi no fonda eh, Connecting Europe un apārsnes 2020. Šie 6 miljārdi tiektu sadalīti 3,3 miljārdi no Connecting Europe un 2,7 no apvārsnes 2020. Diskusijas bija ļoti sarežģītas par finansiālo pusi, tās parasti ir vissarežģītākās, jo tad, kad mēs vakar vakarā septiņos iesākām šo pēdējo trilogu, padomas nostāja nebija mainījusies. Viņi aizvien uzskatīja, ka 6 miljārdi eh, no fondiem un 2 no rezervēm, kas mums likās uh, sarežģīti pieņemt. Ar budžeta komiteju mēs vienojāmies eh, sadalīt šos pūliņus 4 un 4, 4 fondiem un 4 rezervēm. Padomēs atbilde bija nē, mēs paliekam pie 6, 2 un pēc dažādām peripetijām, kuras es jums aiztaupīšu, gala pienākums E, gal, galā priekšlikums. Ja tam piekrīt e, komisija, bija sadalīt e, piekāpties no abām pusēm un palikt pie 5-3, tad mēs būtu atguvuši vienu miljārdu. Šis miljārds tiek tiktu sadalīts uh, uz pusēm starp Connecting Europe un apārsnes 2020, bet viss, kas attiecas uz Connecting Europe, skar transportu, kas izdevīgāk mums bija sadalīt 4, 52, 4. 5842 Connecting Europe un uh, apāršas 2020, bet mums izdevās sadalīt tos pusēm un tā vietā, lai atgūtu 430 uh, miljonus, mēs atgūstam 500 transportam. Lūk, tas ir priekšlikums par finansējumu. Ir uh, papildu priekšlikums no padomas puses E, kur mēs ar iebildi piekritām konkrēti, ka Connecting Europe mehānismā un tie, kur sekoja šim dosietu atcerēsies, bija finanšu instrumenti, kuri var tikt izmantoti e, vienlaicīgi un kopā vai atsevišķi ar, subsidi, at, e, ar subsīdijām. Tie bija divi uh, miljārdi simts miljonu pēc padomas priekšlikuma, bet ja jūs eh, piekritīsiet, eh, to varētu pieņemt. Mēs izlēmām pārvērst 500 eh, miljonus subsīdijās, tas kopumā neko nemaina, apzinoties to, ka komisija varētu nākt klajā ar paziņojumu, ka tā Eh, neies līdz 20% finanšu, eh, procentiem finanšu instrumentu izmantošanai. Un ja transporta komiteja piekrīt galā vienošanās par FC finansējumu 5 miljārdi, 3 miljārdi, mums nozīmē 2 miljārdi 800 miljoni no Connecting Europe, kur transporta daļa būtu mazliet samazināta, jo mēs esam atguvuši 500 miljonus transportām. Šo um, visu samazinājumu sadalījums notiek proporcionāli dažādām eh, budžeta kategorijām. Lūk, no manas puses vēl komentārs ir tāds, ka šķiet, ka šis bija viens no visgrūtākajiem trilogiem un uh, kāds man ir bijis vēl jau vairāk, tāpēc, ka komisija visu laiku pieslējās padomē un mums mm, bija vairāk nevis trilogs, bet gan dialogs starp eh, parlamentu no vienas puses un komisiju padomu no otras puses. Lūk, priekšsēdētāji izstāstīju, izstāstīju no savas puses un tagad varēsim uzklausīt par pārvaldību. Danke sehr, dann gebe ich jetzt Ines. Paldies. Un tagad es dodu vārdu Ajalai Senders kundzei. E... Paldies priekšsēdētāji. Ņemot vērā mm, Rikē kunga izklāstu, tās tā situācija, kādā mēs bijām vakar no vienas puses parlaments, no otras puses komisija un padoma, bija ļoti sarežģīta. Un tad, kad komisāri Georgijevā redzot to, ka parlaments bija vienots un ka šeit ir runa par ļoti būtiskiem aspektiem, Pēc, pēc tam varējām tomēr runāt par iespējām virzīties uz priekšu pārāk nekaitējot pārējām programmām. Domāju, ka Dominiks visu izskaidroja ļoti labi, un tas arī varētu palīdzēt uzlabot uh, redzamību šiem fondiem pēc tam, kā Eh, tiek izdarīti maksājumi Junkera fondā. Tālāk par atlases kritērijiem arī bija īstas batālijas, jo padomi negribēja samazināt tos kritērijus, kuru dēļ FC lemtu par projektiem, bet mēs uzskat, uzskatījām, ka ir jāpatur abu projektu TEMS un Connecting Europe. Viņi gribēja samazināt, samazināt abas, uh, abas regulas uz, abus noteikumus uz uh, kaut ko ļoti nelielu, bet beigās mums izdevās samazināt panākt eh, kaut kādu piekāpšanos no abām pusēm, kur mēs koncentrējāmies, ka tā būs mo, mobilā, uh, eh, urbānās mobilitātes politika, būtu prioritātes un. Vienmēr paturot prātā esošo tīklu. Parlam, parlaments paturēja visu laiku nostāju, ka mēs paturam finanšu e, kontroles sistēmu, taču pēc lēmuma pieņemšanas būs iespēja caur platformām ne tikai palikt nacionālā līmenī, un Nacionālo banku līmenī, bet arī gūt piekļuvi citu eh, tipu partneriem un sabiedrotajiem, kā piemēram reģionālajām bankām, reģionālajām administrācijām, vārdu sakot, ir palielinājusies dalības iespēja. Un visbeidzot attiecībā uz stabilitātes paktu arī bija lielas neskaidrības, jo padomi negribēja runāt par komisijas paziņojumu, kur ir norādīts, ka tās summas, kuras dalība valstis un administrācijas iemaksāt esi, kā izņēmuma kārtā tās atrastos ārpus Uh, stabilitātes pakta kritērijiem. Visbeidzot izdevās panākt, ka ir padomes deklarācija, kas arī tiks likt uz balsojumu, bet kurā tekstā apsvērumā tiktu norādīts, ka komisija nāk klajā ar paziņojumu par iespēju izmantot ārkārtas uh, izņēmumu kārtā šādu formulu un ka tas neapgrūtina publiskā deficīta daļu. Domāju, ka ņemot vērā visu, ko mēs pārdzīvojām, jo šis trilogs bija ļoti sarežģīts un padomē bija visai nelielā eh, manevrēšanas rezerve un tad, kad mēs kaut kur tikām uz priekšu vienā punktā, vajadzēja kāpties atpakaļ citā, tomēr neraugoties uz visu, es domāju, ka mēs varam prezentēt Eh, šo paktu. Un mums ir iespēja to paplašināt uz reģioniem, un, manuprāt, tā ir laba formula darba. Vielen Dank! Paldies! Un došu vārdu koordinatoram Vimam Vanda Kampa kungam. Paldies priekšsēdētāji! Pirmkārt, Es gribētu pateikties abiem referentiem un uzteikt viņus par to, ka esam panākuši vienošanos. Es gan labprāt eh, dzirdētu ko vairāk par eh, tehniskajiem aspektiem, jo daudz kas ir eh, ticis mainīts, un es domāju, ka uh, būtu labi, ja šīs komitejas dalībnieki varētu detalizētāk uh, ieskatīties visās uh, šīs vienošanās finanšu ietekmēs. Mēs patiešām esam daudz uh, zaudējuši un referenti tika virzīti ar tādu neiespējamu uzdevumu atgūt līdzekļus Es vēlreiz apsveicu ar panākto vienošanos, taču es tiešām labprāt rakstveidā iepazītos ar šīm tehniskajām detaļām, iespējams arī ar kādiem komentāriem no komitejas eh, personāla. Tāpat es arī nesaprotu, kas notiks 16. gadā, kad nāks klajā vidusposma pārskats, vai mēs varēsim saņemt visu šo FC naudu atpakaļ vai nē. Paldies! Arī no savas puses varu teikt, ka, ma, manuprāt, gan Rikē kunga, gan Zenderas kundzes sacītājs parādīja to, cik grūti ir turēties pretī komisijai un padomēji, un viņi ir pelnījuši mūsu pateicību. Mēs varam iedomāties, ka šīs sarunas bija ārkārtīgi grūtas. Protams, ka ir arī izveidots kopsavilkums, par ko es esmu arī ārkārtīgi pateicīgs, bet jautājumi joprojām ir palikuši. Un es eh, beigu beigās labprāt par mums kā no mūsu puses kā komitejas vai no mūsu puses kā no parlamenta uzdot jautājumu, vai mēs eh, varam par šādu risinājumu balsot. Jo es saprotu, ka mēs saņemam 2 miljārdus no budžeta rezerves un 6 miljārdus no uh, Connecting Facility, uh, Connecting Europe Facility mums ir bijis jāpārnes. Bija teikts, ka trim miljardiem ir jānāk no budžeta līdzekļiem un pārējiem 2,5 miljardiem no Connecting Europe Facility un 2,5 uh, miljardiem bija jānāk no apvāršanas 2020 priekšsēdētājs tiek labots, ka tās daļas ir 2,8 un 2,2 miljārdi eiro. Vai tā, vai tā ir taisnība, ka līdz ar to vajadzētu no nākotnes fondiem izņemt uh, eh, 5 miljārdus eiro? Es zinu, cik grūti ir. ir uh, eh, bijusi šī situācija, tāpēc, ka spēli lielā mērā vadīja komisija un padoma, un mēs visi bijām iedomājušies mazliet citādāk. Jautājums ir, cik lielā mērā vēl ir spēkā tie kritēriji, ko mēs esam formulējuši attiecībā uz Connecting Europe Facility investīcijām un infrastruktūrai, attiecībā uz turpmākajiem līdzekļiem, ko dalību valstīm vajadzētu saņemt. Un otrkārt, par šiem 2,8 miljardiem eiro, kas tiks izņemti no Connecting Europe Facility. Vai tas nāks par labu transportam, jo, manuprāt, nav pietiekami nodrošināts tas, ka šiem līdzekļiem ir jānonāk atpakaļ transporta nozarē. Un visbeidzot, ja šie, jau šiem jautājumiem atbildi ir nē, tad es gribētu jautāt, vai mums vispār šim visam ir jāpiekrīt. Un eh, es eh, esmu vēl eh, gatavs par šo turpināt diskutēt, un esmu pateicīgs abiem referentiem par lieliski paveikto darbu. Paldies tālāk, Roberts Zīle. Sveiki, Mihālis, arī. Paldies, jā, es esmu šeit. Jā, šī ir ļoti laba vieta, kur atrasties. Pirmkārt, es vēlētos uzteikt Dominiku un Inesi par eh, lieliski paveikto darbu, un tas eh, ir bijis ļoti grūts eh, trialogs viņiem, bet, godīgi sakot, es nemaz negaidīju citu rezultātu attiecībā uz šo Junkera plānu, kad mēs sākām diskusijas, un mēs esam diskutējuši jau vairāk kārt komitejās, rezultāts ir saprātīgs, un paldies par tā panākšanu. Man ir viens salīdzinoši īsts jautājums. Mēs zinām, ka apvāršanas 2020 sākotnēji varēja saņemt daudz lielāku finansējumu, vai būtu iespējams sadarboties ar ITRE, lai uh, iegūtu kādu kompromisu vismaz uh, no parlamenta puses? Tālāk, es domāju, ka ir svarīgi domāt, kā mēs rīkosimies turpmāk, jo lēmums tiks pieņemts politiskā līmenī, politiskajās grupās, ne tik ļoti komitejās bet mums kā transporta komitejai ir detalizēti jāpēta, kas notiks ar transporta projektiem un ar Junkera plāna īstenošanu kopumā, un cik daudz no šiem līdzekļiem nonāks eh, transportam, eh, kur, eh, kur šī nauda tiks novirzīta, un tas ir mūsu uzdevums, proti raudzīties, kā Junkera plāns, kas daļai aizstās Connecting Europe Facility, gūs panākums vai negūs panākums transporta nozarē. Es domāju, ka tam mums ir jāpievērš e, ļoti nopietna uzmanība, un mums ir jānorāda padomai un jau īpaši komisijai, ka mēs šeit gribētu regulāri tikties ar personām, kas ir atbildīgas par Junkera plānu īstenošanu. Paldies! Apvārsnes 2020 programmā nākamajiem septiņiem gadiem ir paredzēts 70 miljoni. Connecting Europe tikai 26 miljoni. Bet ja mēs dalām šos 5 miljārdus, tad tās daļas ir 2,2 un 2,8 miljārdi. Un tāds vēlreiz precizējot skaitļus tālāk. Uh, vārds Teličkas kungam. Paldies priekšsēdētāji. Es varu tikai eh, parakstīties zem tā, ko iepriekšējie runātāji ir teikuši. Es varu iedomāties, cik grūts šis darbs ir bijis. Bet man ir grūti izprast eh, komisijas attieksmi. Atsauksim atmiņā, kā komisija stāstīja par šiem jautājumiem mūsu komitejā un arī citās komitejās, un es domāju, ka tas bija gandrīz nepieņemami. Un uh, ņemot vērā situāciju, es saprotu, ka darbs bija ļoti grūts, un Roberts jau sacīja, ka šādi rezultāti jau bija sagaidāmi. Bet vienlaikus es gribētu teikt, ka šis fonda piešķīrums Eh, jebkur virzās līdzekļi ir ļoti svarīgs jautājums. CEF un Junkera plāna gadījumā mēs runājam par transporta projektiem, kas ir pilnīgi atšķirīgas dabas. Tie līdzekļi, ko mēs zaudējam no CEF, dosies pilnīgi atšķirīgā virzienā, tāpēc būtībā mēs varam izsvītrot 10% no TNT finansējuma un 10% Šajā budžetā ir diezgan liels līdzekļu apjoms, eh, sekas būs, un tāpēc būtu jauki no komisijas puses sagaidīt konkrētu analīzi, ņemot vērā to, ka te nav runa tikai par grāmatvedības failiem, bet gan šiem līdzekļiem eh, patiešām ir jābūt reāliem un jāskatās, eh, kādas būs to izlietošanas sekas. Es, lai kā arī respektētu kolēģi paveikto smago darbu, gribētu redzēt uh, secinājums rakstveidā, un tad varbūt arī būs kādi produktīvāki komentāri, jo ir grūti lasīt datus un faktus, nezinot, kas īsti ir noticis starposmos. Iespējams, ka vienkārši nav bijusi iespēja vienoties par kaut ko citu, bet šobrīd man situācija galīgi nešķiet skaidra, un es ceru, ka mums grupā būs iespēja detalizētāk pārrunāt, eh, panākt to ar Dominiku. Uh, šobrīd eh, mana nostāja ir diezgan tālu no zaļās gaismas došanas, bet raudzīsimies, kāda būs detalizētā informācija un nostājas. Paldies vārds nākamajam runātājam. Kerrankin voisin melkein sanoa, arvoisa puheenjohtaja. Jā, paldies, priekšsēdētāji. reizēm pat tiešām trūkst vārdu. Mūsu pārunvedēju komanda ir darījusi visus, kas bija tās spēkos, bet no otras puses jāsaka, ka ir labi, ka jebkurā gadījumā nedrīkst aizmirst, ka transporta cienas eh, visvairāk līdzekļu. Tādēļ es uzskatu, ka ir jāsaka paldies mūsu referentiem un jāsaka, ka viņi tiešām ir ļoti labu darbu padarījuši. Es ceru, ka transporta nozarē joprojām tiks veikti ievērojami ieguldījumi, jo ir jauns inovatīvs darbs un tiek īstenoti daudz interesanti projekti. Ir nepieciešams eh, turpināt to šo visu atbalstīt tāpat, kā tas ir noticis līdz šim. Vēlos teikt arī kolēģiem, ka mums ļoti rūpīgi jāsako līdzi tam, kas eh, notiek šajā nozarē un kādi ir rezultāti. reizēm ir grūti pat to pareizi noformulēt. Mm. Iespējams, ka šī reizē mēs nu, neko vairāk nevarējām panākt, un, manuprāt, jūs jau ieguvāt maksimumu. Paldies, vārds Delīkundzei. Merci, monsieur président. Euh, Paldies, priekšsādātāji. Apsveicu Eh, referentus un eh, šis ir darbs, kurā ir eh, jādarina mežģīnes, ir jāved sarunas par katru vārdu, par katru uh, komatu. Man ir jautājums, vai Junker komisija strādā pie tā, ko tā pati sauc par labāku likumdošanu? Kā veidot nākotnē labāku praksi? Vai tas atbilst e, tiešām tam, ko varētu nodēvēt par labāko likumdošanu. No manas puses, e, raugoties, tā neliekas, bet es gribētu dzirdēt jūsu viedokli, jo vai šo tekstu varētu uzskatīt kā labu praksi, kas ir nākotnē atkārtojama? tālāk. Otrkārt, vai referenti varētu man droši teikt, ka piektajā pantā, otrajā punktā, kur ir uzskaitīti visi horizontālie projekti, vai jūs varat man ar pārliecību teikt, ka no Junkera plāna būs eh, šī līnija? Es sabrīnoju jūsu Eh, cīniņu pār eh, urbāno mobilitāti, un vai jūs varat man droši teikt, ka tiks saglabāta šī transporta daļa eh, pret um, klimata pārmaiņām. Paldies, kas sniegsiet atbildi. Nākošais runātājs Pēters Lundgrēns. Paldies, priekšētāji. Vispirmām kārtām paldies referentiem par uh, darbu pagājušajā naktī. Ceru, ka Rikai kungam būs iespēju nedaudz uh, pagulēt pēc šīs dienas sanāksmes. Es neesmu pret to, kas ir izskanējis. Es atbalstu to, ka tiek ievēros nacionālās suverenitātes princips, bet, diemžēl, mēs redzam šādu uh, fondu pārdalījumu, nevis ietaupījumus. Es vēlētos, lai tiktu samazinātas e, dalību valstu izmaksas un man interesē arī praktiskās eh, detaļas un vēlētos, lai tās tik labāk īstenotas. Paldies, tālāk vārds eh, nākamajam runātājam Marijans. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos kaut ko teikt par papildinājumu 8. pantā. Es uzskatu, ka ir svarīgi, ka EFSI finansējums tiks izlēmts igadējā budžeta veidošanas procedūras ietvaros Un tas ir svarīgi, jo mēs varam atvēlēt naudu CEF un apvāršņu projektam katru gadu. Es dzirdēju, ka ir šāds papildinājums 8. pantā. Un, manuprāt, balstoties uz to, mēs varam šo vienošanos pieņemt, jo to bija ārkārt, ārkārtīgi grūti panākt. Danke sehr, jetzt Borislavs Liberatskis. Paldies, tālāk Branislavs Liberatskis. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Rzeczywiście słowa uzdania za waszą wspólnie nie przez... Paldies, priekšsēdētāji. Jebkurā gadījumā es vēlos uzteikt eh, referentus arī eh, šī nakts darba dēļ, taču ķersimies, vērsim pie ragiem. Es domāju, ka šeit ir runa par situāciju, kur eh, apjukušiem meklēt ceļu kur tad virzīt uh, Junkera kunga finansējumu, lai dotu stimulu Eiropai, un mēs šeit būtībā svaidām līdzekļus no vienas vietas uz otru, un tā ir iejaukšanās programmās, kas jau ir sagatavotas gan investīcija, gan arī piešķīruma programmās. Un te ir runa arī par līdzekļiem no Connecting Europe Facility, un šeit ir runa par diviem aspektiem. Ja mēs Eh, piedzīvojam samazinājumu par 10%, tad ir jādomā par geogrāfisko dimensiju, kur tad tieši šie eh, piešķīrumi tiek eh, atņemti un kā proporcionāli vai selektīvi. Otrakārt, ir arī sektorāls sadalījums, vai mēs proporcionāli kaut ko atņemsim katram sektoram, vai arī šis līdzekļu atvilkums koncentrēsies uz konkrētiem sektoriem. Un šeit nu, mums ir ļoti svarīga transporta sistēmas vīzija. Un to starp arī runājot par rezultātiem, ko mēs sagaidām no šo līdzekļu pielietošanas, ir nekavējoties jāsūta signālu, ja mēs vienojamies par geogrāfisko vai sektoriālo proporcionalitāti, uh, no kurām programmām tiek atņemt līdzekļi vai kurām programmām līdzekļiem jāturpinās, kur tad ir šīs robežas. Es piekrītu, ka ir daudz jautājumu, ir daudz risku, un mēs noteikti gribētu radīt stimulu visai Eiropas Savienībai, taču mēs gribētu, lai mums būtu iespēja par to vēl diskutēt, proti, kādas sekas un kāda rezultāta radīsies. Paldies, tālāk vārds Massimiliano Selīni. E, paldies. Arī es saku lielu paldies referentiem par padarī, padarīto darbu. Un es varu piekrīst ļoti daudziem jau izskanējušiem komentāriem. Es e, ziņās lasīju, ka pirmais ieguldījums Junkara plānā ir liels industriāls ieguldījums tērauda nozarē. Un arī manā apgabala netālu no Milānas. Jau ir pareizi norādīts, ka tas ir pirmais ieguldījums, kas tiek veikts Junkara plāna ietvaros, un tikai pirms nedēļas es piedalījos ļoti uh, svarīgā diskusijā Itālijā un to laikā tika norādīts, ka liela daļa Junkera plāna tiks atveltīta rūpniecības attīstībai, nevis transporta nozarei. Jo transporta nozarē kapitāla atgave, atguve nav tik ātra. Tas varbūt man tik ļoti neuztrauc, jo es piedalos arī rūpniecības komitejā, bet es labi apzinos, ka rūpniecība ir jāiekustina citādāk. Un uh, sabiedriskie līdzekļi būtu jāatver tīkliem, TNT vai kādam citam. Lūk, tur ir jāiegulda šie līdzekļi. Ir nepieciešams pilnveidot mūsu savienojums ar valstīm ārpus Eiropas, nepieciešams ostas un lidostas. Mums ir jāpastiprina tīkli Austrum Eiropā, jo Austrum Eiropa šobrīd nav savienota ar Eiropu pietiekami labi. Referenti un daudz kolēģi jau uz to ir norādījuši. Mēs nedrīkstam atbalstīt nepareizas investīcijas, mums jāizvēlas īstās. Paldies, tālāk, Roza Damato. Jūrin Grācio. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies kolēģiem par paveikto darbu. Bet es nedomāju, ka šeit būtu runa par uzvaru. Šķiet, ka parlamentu viedoklis, komisijas viedoklis nesaņem nekādu vērību. Komisija padome iet pa savu ceļu. Mums ir jāsamierinās ar vienu miljārdu investīciju. FC investīcijām tas ir neliels mierinājums, labāk kaut kas nekā nekas. Bet kā tikko sacīja kolēģi, projekti jau ir uzsākti mēs pat neesam devuši savu viedokli, bet viņi jau zina, kādus projektus viņi finansēs. Kā, ko tad finansēs? Metalurģijā, piemēram, tas eh, attiec uz Itāliju, bet tas var attiekties arī uz citām valstīm, un tas eh, parāda to, cik cik lielā mērā mūsu atzinumi tiek neņemti vērā. Varbūt es kļūdos. Paldies! Līdz ar to esam noslēguši runātāju sarakstu, un es vēlreiz gribētu no sirds pateikties abiem referentiem. Es domāju, tik daudz uh, re, pozitīvu reakciju netiek saņemts bieži, pat tad, ja rezultāts mūs līdz galam neapmierina Uh, bet jūs esat pielikuši lielas pūles, un es domāju, ka visi uh, piekritīs, ka uh, referentiem patiešām ir jāpateicas par izturību strādāt līdz septiņiem rītā un vēl būt šeit un ziņot mums. Līdz ar to pateicamies jums. Varbūt trialoga rezultātu kas jau ir rakstiski formulēts, šodien tiks izsūtīts, un tad arī skaitļi būs pavisam skaidri. Uh, Un eh, šeit eh, jau tika teikts, ka būtībā tas nebija trialogs, bet uh, drīzāk duels no vienas puses komisija un padoma no otras puses parlaments. Un man šķiet komiski, ka būtībā padome no šiem līdzekļiem nekādus līdzekļus uh, nepiešķir, kamēr uh, tieši padome bija tā, kas uh, ieņēma tādu bloķējošu nostāju. Uh, Un man ir prieks, ka šeit ir arī e, cilvēks, kas var mūs informēt par padomas e, nostāju. You take, you take me, course, by... Jā, jūs man nedaudz pārsteidzāt. Es tāpat kā jūs šobrīd tikai iepazīstos ar dialogu rezultātu. Nu, dažas lietas. Pirmkārt, šis rezultāts ir ļoti nozīmīgs. Mēs vienmēr esam iestājušies par šī fonda nozīmīgumu un ir jāskatās tālāk par eh, transportu un jāpaskatās eh, ekonomiskajā kopainā Eiropas Savienībā uz to, cik nozīmīgs ir šis lēmums. Mēs esam cīnījušies un cīkstējušies ar dalībvalstīm un padomi gadiem ilgi, lai iegūtu īpašus instrumentus, kas veicinātu investīcijas būtiskajā infrastruktūrā un citos uz nākotnē orientētos projektos un uz doto brīdi varbūt mums nav ideāls fonds, bet mums ir ļoti spēcīgs instruments. Otrakārt, es eh, vēlos, kā jau jūs visi jau teikt lielu paldies jūsu komitejai un referentiem, manuprāt, eh, visi šie elementi bija svarīgi, lai panāktu vienaušanos, lai uzlabotu sākotnējo priekšlikumu, un tas viss notika pateicoties jūsu komitejas darbam. Un es Ceru, ka būs labāka attiecināmības kritērija. Ir arī svarīgi, ka ir precizēts, ko nozīmē papildinātība. Un Eiropas Investīcija Banka tiek aicināta izmantot šo fondu riskantākiem projektiem, nevis tradicionālajiem projektiem. Par to mums ir liels prieks, un treškārt no budžeta puses ir jābūt godīgiem. Jūs spējāt nodrošināt papildus vienu miljārdu eiro grantiem. Protams, mēs uz šo brīdi izvērtējam 12 miljārdu izsludināto konkursu CEF ietvaros. Mēs zinām, ka ļoti daudz labu projektu un šis papildus miljards būs ļoti liederīgs un labi izmantots. Galu galā uzskatu, ka mehānisms, ar kuru tiks analizēts iespējas igadējā budžeta procedūrā, ir ļoti svarīgs un papildus tam, ņemot vērā projektu kvalitāti, tā būs liela iespēja arī labi izanalizēt uh, DFS vidusposmu pārskatu laikā. Prioritāte šobrīd ir pēc iespējas labāk izmantot fondu, un es būtu ļoti priecīgs, ja mēs varētu atvēlēt laiku ar jūsu komitejas uh, līdzdalību paskaidrot to, kas ir jau izdarīts, pārbaudot projektus, tentē koridoros, skatoties uz visiem projektiem, kas ir iesniegti pirmajā uh, uzsaukumā un paskatītos, kādi projekti varētu saņemt atbalstu no fonda. Tā kā skatīt jau pirmo ražu no ļoti labējiem projektiem, jo mēs esam pirmie, kas saka, ka transporta infrastruktūru var finansēt arī ar citiem instrumentiem, ne tikai ar grantiem. Mēs uzskatām, ka arī citās nozarēs šis fonds būs ļoti liederīgs. Paldies! Abi referenti, eh, kurš tagad izteiksies? Je, je répondrai. Euh, Atbildēšu uz jautājumiem. Uh, pēc būtības. Un pēc tam atbildēsim es. Ļoti labi, kā kolēģi, reakcijas atspoguļo esošo domu stāvokli un arī to, cik sarežģītas bija diskusijas. Tagad, lai atbildētu uz budžeta E, jautājumiem, kas izskanēja. Ļoti svarīgi ir norādīt to, ka sākotnēji priekšlikums 6 miljārdi, 2 miljārdi tika prezentēts no padomis kā kompromisa nostāja un nevis kā sākotnējā, bet gan kā kompromisa e, nostāja ar komisiju jo vai mums tas patīk vai nē, drīzāk mums nepatīk, bet padomu uzskata, ka eh, rezerves tā ir viņu nauda, kas ir eh, pilnīgi ekstraordināri. Un tad, kad mēs runājam par to, lai paņemtu vēl vienu miljārdu no rezervēm, tad, ka padomi domā, ka tiek ņemts miljards no viņu kābātas. Un tas te jau sākās grūtības. Vēl jau svarīgāk ir tas, kā aizstāstāv turpmākās budžeta diskusijas, un tas ir viens no jautājumiem, kas attiec uz vidusposmu pārskatu mēs stundām esam runājuši par šo jautājumu, tāpēc, ka pilnīgi skaidri tika norādīts, ka mēs nonākam pie 5-3, bet arī budžeta pārskatīšanas procedūra ir gadskārtēja procedūra. Tā tad katrs nozīmēja sev tās robežas, aiz kurām viņš neiet, jo 5 miljārdi no abiem fondiem, taču gada piešķīrumos un vidusposmā mums ir divas iespējas, ka vai nu tiek mobilizētas vairāk rezerves un par tikpat tiek samazināta eh, dalība no fondiem un 5 miljārdi tas ir maksimums. 2 miljārdi mums, 2 miljārdi 800 tas ir maksimums. Mēs varētu to samazināt mobilizējot eh, fleksibilitātes rezerves eh, vairāk vai mazāk. Un otrkārt, vidusposma pārskats ir brīdis, kad var atvērt citas budžeta nodaļas. Ar to es gribu teikt, ka, protams, padome uzskata, kā eh, tā mums ir paņēmusi 2,8 miljardus, taču pastāv iespēja atgriezties pie fondiem maksāšanas, bet no budžeta sarunas būs grūtas. Eh, debat, eh, piezīme no Marijāna, kas ir tagad astotajā nodaļā. Tās es nolasīšu šīs četras līnijas, kas ir man, rindas, kas ir ļoti svarīgas. Nolasu tās angļu valodā. Eh, gada piešķīrumi no vispārīgā budžeta garantija fondam tiek autorizēti ar parlamenta un padomis atļauju vispārīgās uh, budžets procedūras ietvaros pilnībā atbalst, atbilstot procedūrai, kas nosaka DFS ietvaru gadiem no 14. līdz 20. Tātad ļoti svarīgi ir tas, ka teksts tekstā ir norādīts, ka šis ir gadskārtais pasākums un tam notiek pārskatīšana. Es tagad neieslīgšu detaļās, bet es eh, drīzāk ieskicēju vistumšākās krāsas. Bet nevajag tāpēc uzskatīt, ka viss ir pilnībā zaudēts. Nosaukšu priekšmetu no tā miljārda, kas ir iegūts vai, vai, vai eh, kur mēs esam piekāpušies trilogā sauciet kā gribat, ir aptuveni 500 miljonu eh, fleksibilitātes rezerves 14. gadam, kas nav izmantotas. Padomu pieļāva, ka tā varētu izmantot, pareizāk sakot, nevis pieļāva, bet pieņēma izmantot 500 miljonus no rezerves 15. gadam. Bet lai jums nosauktu skaidrus skaitus, fleksibilitātes rezerve 2015. gadam ir 1 miljards 615 miljoni. Ir iespēja, ka atlikusī rezerve būtu virs miljārda. Un padomu grib 500. Eh, Bet šeit pastāv tā problēma, ka ir, ka tas samazinātu atšķirību starp saistībām un maksājumiem. Un jūs ziniet, ka šeit ir. Uh, liela tā atšķirība, 24 miljārdi tie bija pagājušajā gadā. Eh, tālāk norādu, ka būs eh, eh, gada pārskats ar viduspo, un vidusposmu pārskats, un domāju, ka parlamentam būs ļoti jāpacīnās pie šī vidusposmu pārskat, pārskatīšanas brīža, un teoriski, ja mēs rīkojam saskaņā ar Eh, DFS 14. pantu, tad mēs varētu atrast rezerves mūsu pašu fondos. 2,8 ir maksimums. Varbūt eh, pastāv iespēja kaut ko atgūt. Situācija ir ļoti ļoti svarīgi, domāju, ka par to runās Inese, bet jautājums ir par to, ka šie summas tiek sadalītas pie Connecting Europe, jo tas, tas samazinājums, kas nu mums ir eh, noteikts, notiek proporcionāli. Tālāk, pilnīgi skaidrs, ka Connecting Europe atver finanšu kapacitāti transportam. Tā izskaitā tematos, kas mums ir ļoti, ļoti būtiski Tas fakts, ka mēs nevarētu atbalstīt transportu ar šī mehānismu palīdzību, ir, no tās ir jāatsakās, jo Inese to pastāstīs sīkāk, ir paredzēts, kā var kontrolēt sadalījumu pa sektoriem vai pa tematiem, lai izvairītos no geogrāfiskas Eh, temastiskas vai sektoriālas koncentrācijas. Atgādināju, ka pirmajās saistībās, kas eksante tika uzsāktas, ir kapacitāte finansēt transportu. Domāju, ka ir ne tikai šī nozare. Es nerunāšu tagad par to, ko, ko izstāstīs Inese, bet vai mēs, atgriežoties pie Ismaila jautājuma, vai mēs atkal redzēsim 2,8 miljardus, ko mēs esam cedējuši Junker mehānismam? Šeit mēs nevaram to iepriekš uzrakstīt, bet var uzskatīt, ka ja mēs Eh, nonākam līdz 3 eh, eh, miljardiem, līdz mazāk nekā 1%, tas nebūtu pārāk um, spošs rezultāts, ja pieļauj arī, ka ja mēs savu naudu neatgūstam, tas nebūtu veiksmīgi. Domāju, ka aptuveni 30% no Junkera fonda varētu skart transporta infrastruktūras. Varbūt ne ekskluzīvi Connecting Europe, bet Inese pastāstīs sīkāk eh, par to, kas tika runāts un arī, eh, lai arī tas varētu labāk informēt Kārīmu. Domāju, ka mēs mums vajadzētu savu naudiņu atkal redzēt. Pretējā gadījumā tā būtu katastrofa. Ir daudz e, e, transporta projektu, kuri pastāv, bet kuri saskars ar nepietiekamām investīcijām. Reportings. Ir paredzēts mehānismā. Un Eh, nu jau priekšsēdētājs uz mani dusmīgi skatās, ar to no manas puses viss. Bet eh, manas eh, rezistences spējas ir kritušās. Jā, nu tas ir tikai saprotami. Inesa lūdzu. Sí, gracias, presidente. Sí. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es apstiprinātu to, ko saca, ko, sacīja kolēģis Rikē ka vidusposma pārskatā ir stiprināta parlamenta joma, lai varētu likt uz galda to, kas mums ir gadījumā, ja ir zaudējumi mehānismā, tad nauda būs kas tiks ieguldīta, kad ja, un ja būs nepieciešams. Un gadā eh, budžetā varēs atgūt eh, rezerves. Un ar miljārdu un ar garantijām mums izdevās panākt to, ka šī problēma parādās. Domāju, ka jāstiprina ne tikai dalībā transporta infrastruktūrās, bet arī parlamenta kapacitāte kontrolēt to caur budžeta eh, mehānismu un arī transporta komitejas eh, viedoklis ir eh, svarīgāks nekā parasti budžeta ziņā, un ir pilnīgi skaidrs tas, ka, lai parlamentā Eh, komit, eh, būtu mūsu komitejai nozī, pietiekami nozīmīgs atzinums un arī ņemo, neraugoties uz visām, eh, visām batālijām, lai beigās padome varētu arī at, saņemt uh, savu piešķīrumu, lai tiktu paturētas prioritātes. Tālāk par teritoriālo uh, sadalījumu ir rezultātu tabula, jeb skorbords, kas ir instruments parlamentam, ar kura palīdzību var kontrolēt kur no FC tiek izmantoti fondi un principālie aspekti - ilglaicīgums, sociālie jautājumi un tā tā, un teritoriālā daļā. Karimai gribēja sacīt, ka pie, no 5-2 mums izdevās paturēt to, ka mūsu prioritātes ir paturētas, tā skaitā urbānā mobilitāte, un tas pilnībā saskana ar to, ko vēlas Junker kungs. Sākotnēji Junkeram mandāts bija un nodoms bija stiprināt um, urbānos aspektus. Skaidrs, ka Pirmi, pirmā nauda no investīcija bankas būs jāņem no viņu pašu kasēm. Domāju, ka ir jāmeklē tā kā mums ir jādomā par šīm mobilitātes iespējām un domāju, ka mums ir sarunu e, kapacitāte. Turklāt ir jābūt pietiekamiem finanšu kontrolas instrumentiem. Domāju, ka kopumā mums ir izdevies panākt labu vienošanos. E, kā teica e, Dominiks, mēs esam izvilkoši no padomes kabatas uh, tūks eh, vienu miljārdu, eh, kas vēl, kas septiņos no rīta bija viens eh, miljārds. Tālāk par 40 trešo pantu esam ieguvuši parlamentu uzvaru, jo esam tikuši no diviem līdz trim miljardiem, un tās ir rezerves, kas tiek veltītas Eiropas politikā. Manuprāt, tā ir reāla uh, uzvara, un to mums izdevās panākt. Paldies! Vēlreiz pateicos abiem referentiem arī par šiem pēdējiem secinājumiem. Es domāju, ļoti svarīgi, ka mēs ievietojām darba kārtībā šo punktu, lai visi būtu saņēmuši informāciju. Es jau esmu dzirdējis, ka rakstveida materiāli esot jau izsūtīti, un līdz ar to mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Ir jāņem vērā eh, mums atvēlētais laiks, bet tagad runāsim par Baltās grāmatas eh, par transportu īstenošanu un vārds Vimam Vanda Kampa kungam. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka um, mums ir izveidojusies ļoti laba pārēja no Eiropas uh, strateģisko investīciju fonda jautājumiem uz uh, Baltās uh, grāmatas tematu un vidusposmu pārskatīšanu, lai īstenotu tās idejas, kas ir Baltajā grāmatā, mēs pavisam noteikti varam labi izmantot arī EFSI līdzekļus. Un es domāju, ka transporta komiteja arī būs uzdevumi, kā to darīt. Pirmkārt, es gribētu pateikties kolēģiem par daudzajiem grozījumiem, kurus viņi ir iesnieguši. Un es vēlos lūgt uh, Es vēlējos lūgt neiesūtīt pārāk daudz, bet uh, baidos, ka tas netika ņemts vērā. Daudz kolēģi, tos ar Prikē kungs un Ertūga kungs sacīja man, jaunais cilvēki neuztraucieties par to. Baltās grāmatas gadījumā šāds grozījums skaits ir pavisam normāls, un jums ir vienkārši ar to jātiek galā. Uh, 625 grozījumi ir bijuši, un jums eh, tas būs jāsamazina uz saprātīgu kompromisu grozījumu skaitu. To viņi teica, un to es arī darīju. Ir bijis viens ēnu referentu uh, satikšanās uh, gadījums, un otra tikšanās būs uh, drīzumā. Šorīt bez četrām minūtēm uh, septiņos es saņēmu ziņu no mana kolēģa Basa Ekhota, kurš e, sacīja, ka ir pavadījis visu nakti strādājot pie šī temata un e, varbūt, ka nebūs tik produktīvs e, šorīt. Ir iesniegts daudz grozījumu par ilgtspējīguma aspektu, transporta zaļināšanu, Un eh, tie kompromisa grozījumi, kas ir šobrīd ietver arī padomes nostāju, kas uh, ir datēta ar pērnā gada oktobri. Ja jūs atceraties, ap to laiku tika balsots par CO2 paketi, kas bija liels solis uz priekšu, un šobrīd uh, šis balsojums jau ir iestrādāts mūsu kompromisa grozījumos. Trešais komentārs - transporta. Uh, kapacitāte nest pēļņu nav guvusi lielu uzmanību grozījumos. Mēs galvenokārt runājam par līdzekļu tērēšanu, nevis naudas pelnīšanu. Un kā tautas partijas grupas referents, es uzskatu, ka līdzekļi vispirms ir jānopelna, pirms tos tērēt. Varbūt, ka šajā parlamentā ir citas politiskās grupas, kas rīkojas atšķirīgi, bet, manuprāt, tas nav pārāk saprātīgi. Uh, bet šo visu vēl var risināt kompromisa grozījumos. Tālāk runājot par pieeju. Tātad eh, pieeja runājot par šo komodalitāti. Te ir jārunā par ieguldījumu pārnesi uz iekšzemes ūdens ceļiem, taču ir iesniegts daudz grozījumu attiecībā uz ostām, un, protams, eh, FSI kontekstā tā ir laba pieeja. Sabiedriskais transports eh, pilsētās eh, šis aspekts gūs lielu atbalstu. Uh, Tāpat arī emisija jautājums, kā es sacīju savam kolēģim Piperkungam, protams, pastāv uh, problēmas ar subsidiaritāti. Vai Eiropa spēs uh, divkāršot sabiedriskā transporta daudzumu pilsētā? Bet, protams, ka mēs varam pētīt, kāda ir pieejamie līdzekļi, sekmēt uh, apmaiņu ar uh, labo praksi un tā tālāk. Es redzu grūtību grūtības tajā, ka ir daudz grozījumu arī par pārvietošanos kājām un vēla braukšanu. Es uzskatu, ka šīs jomas lielā mērā ir subsidiertātes pārziņā, un eh, mūsu pilsētās mēs patiešām pārvietojamies ar kājām un braucam ar divriteni, un ja mēs paraugamies uz Delī kundzes ziņojumu, arī tur ir atsauce uz šiem aspektiem. Uh, Nepadarīsim pilsētu transportu pārāk romantisku, pilsētās mašīnas būs vienmēr, bet mums ir eh, jācenšas, lai to nebūtu pārāk daudz. Liela uzmanība grozījumos ir pievērsta sociālajām problēmām transporta nozarē, un eh, te mums ir jāgaida, kamēr tiks pabeigts darbs ar citām paketēm, mēs nevarējām iekļaut visus grozījumus, mums ir jāpieturas pie galvenajām vadlīnijām Bija liela interese arī par inteliģentajām transporta sistēmām, arī eh, tās varētu izmantot un tās ir ekonomiski svarīgas. Eiropa ir eh, attīstīta un var strādāt pie modernām sistēmām, un tas patiešām dotu labumu arī nodarbinātībai, un pat ne tikai transporta nozarē. Runājot par sociālajiem pasākumiem, uzraudzītas stāvvietu teritorijas eh, daudzuprāt ir labs novirziens, kurā ieguldīt FC līdzekļus, un mums ir jāpanalizē šī ideja detalizētāk. Kā jau es iepriekš sacīju, daudzi grozījumi ir ļoti sīki izstrādāti, un mums ir jāraugās, kā mēs tiksim ar to galā, jo uh, Baltajai grāmatai eh, ir sava konkrēta daba, un tā nav tāda pati kā detalizētam ziņojumam vai regulai vai direktīvai. Un es tomēr vēlētos saglabāt šo baltās grāmatas garu. Ēnu referenti pavisam noteikti vēlēsies strādāt pie kompromisa grozījumiem, konsultēties. Ir paredzēts Jūlijas sanāksmē, 14. jūlija rītā komitejas sanāksmē, ja es nekļūdos, un, protams, ka šis datums tuvojas ārkārtīgi strauji. Paldies! Tagad runātājs rakstā ir ēnu referenti, un pēc tam Jens Nilsens, Paskāla kungs, Bilbao un uh, citi runātāji. Un tālāk vārds Klaudija Terpadēlai. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Paldies, priekšētāji. Cienījamie kolēģi. Iesākumā vēlos teikt paldies, paldies Vimam un visiem kolēģiem, kas iesaistījās šī ziņojuma sastādīšanā par balto grāmatu. Vēlos atsaukties uz jautājumu, ko ir uzdevuši kolēģi, un esmu pārliecināts, ka viņam nebūs viegli izstrādāt kompromisa grozījumus. Ir ļoti daudz grozījumu iesniegti, bet eh, ceru, ka mums izdosies tomēr nonākt pie kompromisiem. Kā vispārīgs komentārs vēlos teikt, ka attiecībā uz priekšlikumu kvalitāti, manuprāt, kvalitāte ir laba. Un lielākā daļa kolēģu redzējis, ka viņu viedoklis ir iekauts kompromisos. Mums ir nepieciešama laba transporta sistēma, kas tiek organizēta pasažieriem, klientiem. Tie ir tie svarīgākie elementi. Man ir prieks, ka tiks iekļauts arī sociāla dimensija, tas ir ļoti apsveicami, un mana grupa ļoti vēlējās, lai tā tiktu darīts. Mēs uzstājām uz darbinieku aizstāvību, pienācīgiem darba apstākļiem, dzimumu līdztiesību, transportā, un attiecīgus grozījumus arī esam iesnieguši. Ir pāris aspekts, par kuriem vēlos runāt galvenokārt vēlmē panākt kompromisu. Tai nevajadzētu uh, padarīt vājākus iesniegtos grozījumus. Tālāk par A apsvērumu un sociāls grupas ieteikumu šeit paturēt atsauci uz labiem darba apstākļiem 66. grozījums. Uh, noslēgumā galīgajā teksta versijā vēlētos redzēt grozījumus, kurus mēs esam izveidojuši, lai saskaņotu Baltās grāmatas mērķus ar padomus secinājumiem no 13. gada oktobra un mērķiem, kas ir eh, nosprausti ETS nozare. Par eh, otro tēmu, trešo punktu vēlētos redzēt atsauce uz fizisko infrastruktūru un digitālo infrastruktūru, runājot par komodalitāti un uh, modālajām pārmaiņām. Trešajā punktā uzskatām, ka ir nepieciešams centrāls jēdziens īpaši atsauce uz starpmodalitāti, izmantojot visilgspējīgāko un energoefektīvāko transporta veidu. Mūsuprāt, kompromisiem vajadzētu to paturēt prātā. Sestajā punktā kompromisā būtu jāsaglabā grozījuma teksts, ar kuru tiek uzstāts, ka ir jāizveido e, nepārtraukts e, transporta modulis. Mēs atbalstam kompromisu veidošanu, kuros būtu iekļauti visi aspekti, par kuriem runājam šorīt, un šiem kompromisiem nevajadzētu svītrot atsaucis uz Eiropas transporta tīklu un ilgspējīgu transporta projektiem. Tā ir, tas ir mūsu kolēģis Sanders kundzes grozījums. Devītajā punktā mēs vēlētos paturēt atsauces uz tiesiskajiem aktiem, kas ir pieņemti līdz šim brīdim ir ļoti daudzi labi ieteikumi attiecībā uz drošību uz ceļiem un uh, drošības uh, infrastruktūru vismazāk aizsargātajiem lietotājiem. Ir nepieciešams kompromis teiks par 267, 269 grozījumu. Šādām kompromisām būtu jāaptur prātā drošību uz ceļa Tas ir svarīgs uh, temats un tas ir iekļauts arī Baltajā grāmatā. Mēs esam tikušies ar referentiem, lielākā daļa no šiem jautājumiem nevar apspriest un, manuprāt, kopā mēs varam nonākt pie laba uh, rezulta un, rezultātu un ļoti laba uh, ziņojuma. Paldies! Danke sehr! Paldies! Pirms es dodu vārdu Zlatovska kungam, es gribētu sveikt jauno mūsu komitejas dalībnieku, kuram gan nav vēl balsošanas tiesību. Tas ir Ajuto kundzes mazulis. Uh, laipni lūdzu šajā komitejā. Cerams, ka dzemdības bija vieglas un uh, vislabākie vēlējumi. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ta liczba poprawek, która została. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Visi iesniegtie grozījumi rada nevienu lielu risināmo uzdevumu mūsu referentam, bet uh, ir arī ārkārtīgi nozīmīgi. Šis nav normatīvs akts, bet uh, grozījumu skaits uh, padara situāciju sarežģītāku. Ir arī daudzi grozījumi, kas ir atbalstīšanas vērti. Uh, Ir jāņem vērā at, atšķirīgās infrastruktūras attīstības pakāpes dažādās Eiropas Savienības daļās. Nav noslēpums, ka um, Eiropā daudzviet ir atpalikuši reģioni, komunisms nav bijis īpaši attīstība veicinošs, tāpēc kohēzija un uh, koherence ir ārkārtīgi svarīga un man uh, ir prieks, ka arī tas ir ņemts vērā grozījumos. Uh, Transporta infrastruktūras kohēzija ir ārkārtīgi svarīga. Sadalījums vecajās un jaunajās Eiropas Savienības dalību valstīs no mūsu skatpunkta raugoties nav pārāk izdevīgs. Ir daudzi atbalstāmi grozījumi un tie attiecas arī uz konkurences jautājumiem. Tas ir būtiski ekonomikas attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai transporta nozarē. Mēs neatbalstām protekcionismu no dalību valstu puses, kas mēdz slēpties zem uh, darba ņēmēju aizsardzības uh, aizsega Un uh, tāpat ir uh, kompromisa priekšlikumos vērojami labi rezultāti no attiecībā uz PPP uh, tīklu finansēšanai. Un cerams, ka ar Junkera plānu palīdzību transporta nozarē šos mērķus būs iespējams panākt. Es domāju, ka pieeja ir pārāk optimistiska attiecībā uz tradicionālo degvielu izmantošanu transporta nozarē. Šis sektors par 90% ir atkarīgs no tradicionālajām degvielām, un uh, tas var negatīvi ietekmēt tautsēmniecību. To mums vajadzētu paturēt prātā un rīkoties realistiski, lai vadītos pēc mūsu kontinenta ekonomiskajām interesēm. Tā devētā dekarbonizācijas politika, kas tiek īstenot abstraktā veidā, var negatīvi ietekmēt darba tirgu. Un mums vajadzētu pasargāt transporta nozari no šīm negatīvajām sekām. Tāpēc es, piemēram, domāju par tādām alternatīvām degvielām kā slānekļa gāze, uh, un arī tas būtu jāņem vērā. Es domāju, ka mēs varēsim izveidot labus kompromisus, kuri radīs ceļu starp politiskajiem mērķiem un arī ekonomisko realitāti. Paldies, tālāk vārds nākamajai runātāja, runātājam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Atvainojos, man uh, kolēģi nevarēja piedalīties un uh, lūdza mani uh, paust viedokli. Viņa ļoti augstvērtē to, kā šīs dokuments ir attīstījies līdz šim. Un pirmais kompromiss grozījuma piedāvājums, mūsuprāt, ir labi līdzsvarots un dara visu labāko, lai atspoguļotu ļoti lielo grozījumu skaitu. Un ir arī daži svarīgākie alda grozījumi atspoguļoti, un uh, mūsu kolēģi gaida tagad uh, nākamos grozījumus. Ir ļoti lielas uh, cerības attiecībās komodalitāti un transporta veidu maiņu. Mēs uh, detalizēti par to šodien nerunāsim, detalizētāk par to varēsim diskutēt tad, kad būs otrā grozījuma kārta. Šo iespēju vēlos izmantot, lai runātu par piecām lietām, kas, manuprāt, varētu vēl tikt uzlabotas. Pirmkārt, vēlos teikt, ka nav pietiekamas konsekvences attiecībā uz pasažieru tiesībām dažādos transporta veidos. Tas joprojām ir sarežģīti, domājot par multimodāliem ceļojumiem. Otra lieta - tāda šīs multimodālās transporta sistēmas un kā tas saistās ar TNT tīklu, kur mēs, mēs varētu labāk pārdalīt resursus. Treškārt, kas, manuprāt, eh, ir ļoti svarīgi un principiāli ēst finansējums būtu jāpiešķir prioritārā kārtā, izmantojot Eiropas pienotās vērtības principu. Nevienmēr tas konsekvenci tiek darīts. Mans priekšvēlējais viens no pēdējiem komentāriem, tas jau ir atpoja aviācijas pakotnē un eh, vienošanās ar trešajām valstīm un par pēdējo katrā ziņā mēs varētu darīt kaut ko labāk un atbloķēt dažus no sasprūdumiem. Un noslēgumā ir jāveicina nacionāla tiltašu sistēma savstarpējā sadarbspēja. Detalizētāk vairs nerunāšu, uzskatu, ka referents ļoti labi strādā un gaidīsim otro kārtu un tad varēsim detalizētāk par to visu runāt un izteikt komentārus. Paldies! Paldies, tālāk vārds Kilonas kundzei. Puheenjohtaja. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies uh, eh, Anderkamp kungam par ļoti konstruktīvu sadarbību. Kompromisi, mūsuprāt, eh, ir labi tajā ziņā, ka jūs ir izdevies eh, atrast eh, vidusceļus ar dažādiem grozījumiem. Un tas saistās arī ar parlamenta nostāju attiecībā uz gaidāmo budžetu. Tad kāda ir parlamenta un eh, mūsu komitejas nostāja attiecībā uz šiem jautājumiem? Šobrīd Leipzigā notiek kongress kura laikā tika runāts par ekonomisko atbalstu dažādu veidu degvielām. Un mums būtu arī Baltajā grāmatā jānorāda mūsu nostāja šajā jautājumā, kāda tad ir nākotnes degviela transporta nozarē. Šo tēmatu mēs nedrīkstam ignorēt. Papildus tam jāsaka, ka darbs ir padarīts ļoti labi, un es ceru, ka jūs turpināsiet to tikpat labi. Paldies! Paldies, tālāk vārds Karimēdelī. Merci, monsieur président. Paldies, priekšsēdētājs. Atvainojos kolēģi Bāseikauta vietā, jūs jau dzirdējāt, ka viņš ļoti vēl ir, likās gulēt, bet tam bija nopietnas iemesls. Gribēju sacīt Vande Kampa kungam, pateicoties par jūsu darbu, bet ir svarīgi šajā baltajā grāmatā paredzēt transportam ilgspējīgu redzējumu, ņemot vērā klimata pārmaiņu izaicinājumu. Darba kārtībā, tad, kad ir runa par klimata pārmaiņām, transports nedrīkst būt piektais ritenis. Transportam ir jābūt par vienu no prioritātēm. Prioritāte nozīmē ceļu kārti. Kāda ceļu kārta ir paredzēta šai samazināšanai? Mums ir savas apņemšanās līdz 20. gadam par 20%, līdz 30. gadam par 40% vai pat 60% līdz 50. gadam, jo notiek sarunas par to, kā nepārsniegt divus grādus. Tāpat mums ir jāparāda, ka rītdienas transports nedrīkst būt atkarīgs no fosilās enerģijas avotiem un ir svarīgi ņemt vērā rītdienas transporta resursos dubulto izaicinājumu, kas ir ilgtspējība un efektivitāte. Tad, kad ir runa par efektivitāti un ilgspējību, tad mums ir jārunā par cenu jautājumu. Un cenu jautājums izskan netieši, vai šeit būtu runa par, par nodokļiem vai subsīdijām, kā arī visi jautājumi, kas skār šo cenu jautājumu, konkrēti ārējās izmaksas vai eksternalizēšana, kā tas, piemēram, ir ceļu paketē. Šodien mums ir jāstiprina tas, ko, par ko esam nobalsojuši piemērošanas ziņā un īstenošanas ziņā. Nav pietiekami tikai tas, ka ir baltā grāmata praksē, ir jābūt spēcīgiem dokumentiem, aktiem, uh, Un mums ir arī savlaicīgi jādomā par jauniem izaicinājumiem. Tā var būt digitalizācija, ekonomiskā attīstība, transporta atsaiste, drošības jautājumi, sociālajie jautājumi katrā ziņā. Kolēģis Eikholts strādāju pie pirmajiem kompromisiem, protams, darbs nav pabeigts, bet viņš gribētu 2. jūnijā sasaukt otro kompromisu sanāksim. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, eh, referenti. Paldies, un tagad vārds Petram Lungrēnam. Eh, paldies. Manuprāt, Būtiskākie aspekti ir tie, kas ir saistīti ar sociālo dempingu un kapitāla aizplūšanu. Mēs uh, varam pārliecināties, ka Zviedrijā tikai neliela līdzekļa ir piešķirti šim projektam, kas ir pilnīga katastrofa. Uh, ir nepieciešamas uh, samērīgas algas, lai būtu iespējams konkurēt ar uh, protekcionismu. Mēs uh, pieredzam, ka šis protekcionisms ir visaptverošs. Transporta uzņēmumi eksploatē transporta līdzekļu vadītājus, un mēs esam konstatējuši, ka uh, Nauda ir daudz svarīgāka par cilvēku labklājību, kas ir skumji. Runājot par tekstu, mēs uh, rīkosim, rīkojamies atbilstīgi tiem kompromisiem, par ko esam vienojušies, un noraidam tos, uh, kas, kam mēs nepiekrītam. Uh, bet no otras puses eh, svarīgs jautājums Baltijā grāmatā ir subsidiaritāte, un mēs galvenokārt koncentrēsimies uz kompromisiem. Es runāšu ar Vanda Kampa kungu par to, kā tieši mēs varētu formulēt šos kompromisus. Tāpat es varu sacīt, ka pieejamība, digitalizācija un ilgtspējīgums ir svarīgi arī gudrais transports eh, ir kaut kas tāds, ko es atbalstu. Tāpat ir svarīga drošība pasažieriem un transporta līdzekļu vadītājiem, informācija un respekts pret tiesību aktiem no uzņēmumu puses. Tas mums ir jānodrošina Eiropas Savienības līmenī transporta nozarē, tāpat ir vajadzīga godīga konkurence, un ar to, es domāju, uh, kapitāla aizplūšanas un sociālā dempinga aspektus. Paldies! Pateicos tālāk Jens Nilsens. Paldies! Atkal uh, Zviedrijas pārstāvis un, manuprāt, uh, konkrētajā darbā ir svarīgas divas lietas, un par tām Deputāti runā jau daudzus gadus. Struktūrālā nevienlīdzība transporta nozarē, vienlīdzīga iespēja trūkums, kam Baltajā grāmatā netiek pievērsts pietiekami nozīmes. Es zinu no savas pieredzes, kad es strādāju par mēru pirms 20 gadiem, mēs sākām strādāt pie dzimuma līdztiesības jautājumiem mūsu reģionā, un mēs pieredzējām arī labus rezultātus labāku transporta politiku, plānošanu, līdztiesīgumu, lielāku atbilstību cilvēku vēlmēm. Otrakārt, ļoti svarīga ir sociālā dimensija. Manis un citu iesniegtie grozījumi bieži vien ir par godīgas konkurences garantēšanu. Uzņēmumi, kas cīnās par tirgus daļu, nedrīkst neņemt vērā noteikumus par sociālajiem apstākļiem un drošumu, ko garantē tiesību akti, un uzņēmumi nedrīkst gūt pēļņu no šo noteikumu neievērošanas. Godīgā konkurence ārkārtīgi būtiski ir god, godīgi darba apstākļi, un es uh, redzu attieksmes maiņu arī no komisijas puses, tāpēc es ceru, ka šie aspekti tiks ņemti vērā. Tie, kas sapņo par lielāku tirgus liberalizāciju, var par saviem sapņiem aizmirst, ja mēs nesalabosim tās sociālās nevienlīdzības, kas šobrīd pastāv. Un es gribētu, lai šie apsvērumi būtu attiecināti arī uz aviāciju. Uh, būs eh, paketi arī par aviācijas jautājumiem Eiropā, un eh, es domāju, ka mums vajadzētu specifiskāk un konkrētāk formulēt arī sociālos aspektus aviācijā, lai komisija zinātu, eh, no kādiem punktiem vadīties. Paldies. Tālāk vārds nākamajam runātājiem. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau norādīja referents Vandenkamps, labātā grāmata nav ne direktīva, ne regula un prie, e, e, priekšsēdētājs atcerēsies, ka baltā grāmata bija diagnoze, kā fotografija no kāda laika, šis laiks ir pagājis, viena sāpņi ir īstenojušies, citi turpinā tikt sapņoja. Un šis ir ideja apkopojums un nevis kāds stīvs kodeks. Domāju, ka mums ir labs referents un ēnu referenti un. Uh, Mums ir visiem jādiagnosticē, kas notiek šajā brīdī, jāredz, kas ir bijis labi, kas slikti izdarīts, kāda ir jau jauniesatne. Šodien ir diena, kad runāju par grozījumiem, es pārāk eh, plaši neizplūdīšu, bet norādīšu, ka manas pārdomas par grozījumiem nav stīvas, tās ir elastīgas, tās ir savietojamas ar pārējo viedokļiem, taču. Es eh, runāšu par tām, kas ir piemērotas, manuprāt, šobrīd. To starpā eh, domāju jau par, ka, eh, par fosilajām degvielām. Tā ir jāpārskata tālāk, pa, jāuzsver. Uh, pārobežu struktūras, bez kurām nebūs iespējams uzdevumu pabeigt. Mūsuprāt, ir jāpārs, jādomā par teritoriālās kohēzijas jautājumu un jārīkojas saskaņā ar līgumiem. Niansēt vajag to, ko mēs devējam par līdzsvars ar transporta veidiem. Un jāpievērš uzmanība transportam pa autoceļiem. Mums ir citi sapņu, modernāki, taču e, e, autoceļu transports ir ar savu nozīmi. Tālāk e, jūras un ostu pakalpojumi, par tiem ir jādomā vēl bez tam nesenais salpu nesen Alpa avārija. Mums liek domāt par to, kā tiek lēmumi pieņemti un par to, kuras lietas ir jāpārdomā un jāmodernizē. Un Baltajā grāmatā ir jābūt pārdomām par esošo situāciju un par to, kā rīkoties atbilstoši mūsdienu situācijai. Paldies! Nākošais runātājs runātājā Bilbao. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentam par visiem sagatavotajiem grozījumiem un neieslīkstot detaļās pār prezentētajiem grozījumiem. Es sagatavoju 37, bet domāju, ka Baltās grāmatas sakarā mēs piekritīsim tam, ka vajadzētu skaidri norādīt vairākas lietas. Pirmkārt, diagnozē problēmām skaidrā veidā no parlamenta puses, kā tas bija ar iepriekšējo balto grāmatu. Atcerieties vienu skaitli - Eiropa. Ir Eh, nozīmīga piesātinājuma problēma. Tālāk, konsekvence. Vajadzētu lūgt konsekvenci no visām dalību valstīm. Tas nozīmē pieprasīt kā parlamentam, lai dalību valstis izpilda visas direktīvas un regulas, kuras sistemātiski netiek pildītas, tā ir saņemot sankcijas no komisijas puses jautājumos, kurās mēs eh, skatām visās komitejās, visās sanāksmēs un ziņojumos. Tāpēc ir pie, nepieciešams rīkoties konsekventi, direktīvi izpildē, transeiropas tīklos, mēs esam daudz par to runājuši un kopš 94. gada daudz lietas vēl nav izpildītas. Izlie, izlēmīgā veidā risināt vienoto debesu jautājumu, tīklus Galilejs, arī šeit Galileo Mums ir jābūt konsekventiem, tāpēc, ka atgādinu, ka pirms divām nedēļām komisāri nāca klājā ar 17 iniciatīvām, lai mēs varētu eh, pabeigt Eiropas digitālo tirgu. Problēmas eh, un projekti nav noda, eh, nodalīti. Konsekvenci Galileo tīklā un ceturtajā dzelzceļa paketē, kuras ar mēs varēsim apstiprināt tuvāko mēnešu laikā. Daži teica, ka nepietiek līdzekļu, atsaucās tikai uz tēriņu nodaļu un nedomā par ie, ieņēmumiem. Es domāju, ka, lai izpildītu, ir vajadzīgi ieņēmumi, bet ir labi jātērē resursi. Un šobrīd kāda situācija ir ar dalībvalstu tēriņiem. Nav priorizēta Eiropas projekti, situācija katastrofiska Un visbeidzot, domāju, ka mums šī baltā grāmata ir jādefinē kā nozīmīgs devums e, transporta nozarei un jārunā par intermodalitāti, jeb modalitāti, par ko runā referents, kur mēs piekrītam, e, pa, jārunā par jūras par gaisa satiksmes, par autotransportu un par dronu nozari arī. Un par resursiem, inovācijām un izpētēji. Domāju, ka jādomā arī par tādu pasākumu kā pāreju uz dzelzceļu transportu referents nav atsaucies uz to, ka visā baltajā grāmatā ir skaidri jāparāda tas, ka starpmodalitāte, investīcijas un izpētes ir jāpiemēro, jākoroģē attiecīgai situācijai, jānodrošina piekļuve invalīdiem, Domāju, ka jāparedz arī īpaša nodaļa izglītošanai. Ja mēs visu darām labi, tad jaunās darba vietas, ko mēs varam dietot. Un, kuras tiks izveidotas, tām būs nepieciešams jauns izglītošanas veids. Izglītošana inteliģentajam transportam un domāju, ka ir jāparedz īpaša nodaļa, lai varētu risināt tos izaicinājumus, ar kuriem mēs saskaramies, iespējamo pārstruktūrēšanu, ja mēs šo projektu īstenojam konsekventi un tāpēc ir jā, iz, jāsagatavo eh, saskaņotā veidā darbinieki Eiropā, jo tas arī atvieglotu mobilitāti. Un visbeidzot, caurskatāmība. Mums ir jāpieprasa vairāk caurskatāmības, atkārtoju to trīsreiz, un projekts visā, kas attiec uz projektu finansēšanu. Un visbeidzot. Eh, nosaukšu 249. grozījumu, kurā komisijas priekšlikums pasvītro eh, runā par eh, divu riteņu motorizētiem transporta līdzekļiem. Es ieliku trīs riteņus, jo jaunieši izveidoja kooperatīvu, izveidojot projektu transporta līdzekļiem ar trīs riteņiem paredzētiem lietošanai pilsētājs, ko nevarēja homoloģēt, tāpēc, ka standartos tas nebija paredzēts. E, tāpēc e, divu riteņu transporta līdzekļu iedziens ir novecojis, mums ir jādomā par tiem transporta veidiem, kas nav atspoguļoti kādās Eiropas normās un standārtos. E, katrā ziņā es cerīgi raugos uz turpmāko sadarbību ar referentu. Paldies! Un tālāk vārds nākamajai runātājai. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentiem, referentiem un referentiem par šo milzīgo darbu, kas ir iesākts un kas jāturpina. Vairāk nekā 600 grozījumi ir milzīgs darbs kompromisu meklēšanai, bet tas parāda arī Eiropas deputātu dinamiku, lai nāktu klajā ar nopietniem priekšlikumiem attiecībā uz Eiropas transporta politiku. Un šorīt es gribētu uzsvērt vairākus grozījumus, daudzus, ko mēs esam iesnieguši nereti no vairākiem šī teksta sakarā un konkrēti jautājumos, kas ir saistīti ar Eh, harmonizētu politiku Eiropā transporta ziņā. Par to bija runa iepriekšējā diskusijā par finansējuma jautājumiem FC plāna eh, projektam un ir jāmeklē šie finansējumi jautājumi Eiropas ietveros, tāpēc gribu atbalstīt grozījumu, kurā mēs atbalstām Eiropas ietvaru ceļu tarificēšanai šī dimensija ir jāņem vērā Eiropas līmenī. Tāpat grozījumā, grozījums, kurā mēs aicinām veidot īpašu fondu, lai finansētu sabiedrisko transportu. Mēs apzināmies, ka šī dimensija ir jāņem vērā un ka tai ir jābūt ar savu daļu Baltās grāmatas pārskatīšanā. Tāpat aicinu atbalstīt grozījumus, kas tiks, manuprāt, iekļauti kompromisos par CO2 izmešiem vieglajiem transporta līdzekļiem pēc 20. gada, un par vidi runājot gribu pasvītrot grozījumus, lai samazinātu par 30% CO2 izmešus līdz 30. gadam. Likumdošanas priekšlikumi, kas tiks prezentēti parlamentam un padomēji, būs Eh, tajos būs jāatspoguļo šie mērķi. Un noslēgumā eh, pasvītroju, ka mēs sekosim vai komisija seko mūsu prioritāriem mērķiem, kā piemēram sabiedriskā transporta izmantošanas divkāršošana. Paldies! Vim, tu kaut ko sacīji par pārvietošanos ar divritenu un kājām. Es nesapratu, vai tā bija kritika vai tikai kāds komentārs. Uh, bet te jau tika sacīts, kāpēc tas ir svarīgs. Ir uh, velo ceļi un ir uh, citu veidu ceļi, pa kuriem pārvietojas riteņbraucēji. Un, uh, ja riteņbraušana pastāv, tad uh, ir jābūt iespēja pārvietoties caur pilsētām. Un tāpat, piemēram, notiek arī uh, Berlīnē, un šie Eirovelo maršruti ir arī daļa no Transeiropas transporta tīkla. Runājot par pārvietošanos kājām, nu, nav iespējams izmantot nevienu transporta līdzekli, lai izvairītos no iešanas ar kājām. Eh, pat automašīnas eh, izmantošana ietver pārvietošanos ar kājām, un eh, līdz ar to nedrīkst šim pārvietošanās veidam nepievērst uzmanību. Uh, ja mēs domājam par rītdienas satiksmi, tad es labprāt atgriezīšos pie Kopenhāgenes piemēra. Ja pirms 20 eh, gadiem kāds man teiktu, ka Kopenhāgenā vairāk nekā pusi cilvēku pārvietosies ikdienā ar divriteni, tad es teiktu, nu, sapņo vien tālāk, bet tā ir realitāte. Lielākā daļa Kopenhāgenes iedzīvotāju pārvietojas eh, neizmantojot eh, automobīļus, un tas ievērojami samazina satiksmi. Berlīnē tika izveidota pilsētas šoseja, kura tomēr uh, atbilst autobāņa statusam, tā ir sešas joslas un tur nav paredzēts veloceliņš, bet es esmu dzirdējis, ka, no, ka EFC programmā ir jau izveidots projekts, lai finansētu veloceļa izveidi šoseis uh, šoseis ceļu. Un, protams, ka var teikt, nē, tā nedrīkst notikt, te runa par subsidiaritāti, taču veloturisms, es te nerunāju tikai par pilsētas velosatiksmi, ienes 44 e, miljārdus eiro katru gadu. 44 miljārdus gadu ienes arī kruīzu kuģu turisms. Un Ja būtu jāpaplašina ostu kruīzu kuģiem, būtu vajadzīgi 2 miljārdi, un es domāju, ka nebūtu problēma iegūt šos līdzekļus, bet ja mēs gribam dabūt 20 miljonus eiro velosatiksmē, tad te rodas problēmas, tiek uzskatīts, ka tas ir par daudz, tāpēc es jūs lūdzu par to padomāt. Mēs nevēlamies eh, nevienu izslēgt, bet Protams, autosatiksme ir svarīga arī nākotnē, taču ir arī citi aspekti, un mēs nedrīkstam atstāt bez ievērības nevienu pārvietošanās veidu, ņemiet to vērā. Un tagad vārds komisijas pārstāvim. Paldies priekšsēdētāji. Mums rīcībā nav tik daudz laika, un mans kolēģis, kas eh, analizēs pilsētvidas aspektus, noteikti vēl atgriezīsies pie šī jautājuma. Uh, Paldies eh, par šo ziņojumu. Tas eh, mūsu vērtējumā ir eh, ļoti labi paveikts darbs. Arī darba grafiks ir ideāls un lūdzu pieturieties pie tā grozījumi, kā jau dažnam sacīja, parāda nevien komitejas radošo pieeju, bet arī apņemšanos sekmēt ilgtspējīgu mobilitāti. Uh, Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Mēs nevēlamies zaudēt nevienu daļu no šī materiāla, un diskusijas turpinās, lai vienotos par formulējumu kompromisiem, taču mēs e, šo darbu uztveram ļoti nopietni. Daži aspekti, par kuriem e, būtu vērts padomāt, tostarp arī jūsu nākamajā 2. jūnija sanāksmē, kad jūs skatīsiet dažādos grozījumus Es domāju, ka būtu svarīgi nākt klajā ar konkrētu vēstījumu par ārējo izmaksu internalizēšanu. Tas ir ļoti svarīgs un delikāts jautājums, un mums tam ir vajadzīga izteikta politiska atbalstīšana. Runājot par ceļu satiksmi, pārvedājumiem, neuzlūkojiet to kā tirgus un sociālo aspektu pretnostatījumu. Es domāju, ka uh, Ceļu transports ir svarīgs, eh, lai mēs eh, pārliecinātos, ka tīrgu ir iespējams savietot arī ar sociālajām normām un ir iespējams uzlabot darba apstākļus šajā būtiskajā sektorā. Tāpat arī komisija ir Nu, ieņēmusi skaidru nostāju attiecībā uz aģentūras jautājumu. Te nav runa par jaunas aģentūras izveidošanu, tā varētu būt jau esoša aģentūra un pat ne ar jaunām pilnvarām, bet drīzāk, lai palīdzētu dalību valstīm labāk paveikt eh, plānošanas, īstenošanas darbu, lai radītu godīgu un efektīvu transporta tīklu, runājot par ostām. Te nav runa tik daudz par regulējumu un uh, ostas ir ārkārtīgi būtiskas un ar tām saistās daudz aspektu. Tāpēc padomājiet, vai kādas radošas idejas nevarētu nākt arī šajā virzienā. Jūs jau ievietojāt ostu jautājumu TNT kontekstā. Es domāju, ka ostas ir pelnījušas arī lielāku uzmanību plašākas transporta politikas kontekstā. Arī pilsētvidas jautājums ir ļoti svarīgs un uh, ir būtiski, lai mēs neļautu novērst uzmanību subsidiaritātei no galvenā. Jautājums nav par to, vai mēs veicam vai neveicam pasākums pilsēt vidē un vai mēs ievērojam subsidiaritāti vai nē. Drīzāk jautājums ir par to, kā mēs varam būt droši, ka visā, ko mēs daram, mēs raugāmies, kas varētu būt noderīgs pilsētām. Līdz ar to runa ir par mūsu izstrādāto politikas stratēģiju optimizēšanu pilsētvidei, un arī šeit jūs tiecaties integrēt un stiprināt pilsētvidas dimensiju TNT kontekstā, un mēs uh, aicinām jūs turpināt šo darbu. Daudzos Baltās grāmatas aspektos pilsētvidas jautājums ir izšķirīgi svarīgs. Tālāk par digitalizāciju. Daudzi no jums ir pievērsuši lielu uzmanību tā digitālās darba kārtības rezultātam, un šajā Baltajā grāmatā mums arī ir jāizstrādā skaidras darāmā prioritātes. Mūsu priekšā ir lieli uzdevumi, pirmkārt jau uh, sadarbspēja, kā jau daži no jums norādīja. Tālāk mums ir jāsaprot, kā reaģēt uz fundamentāli uh, jaunām tendencēm, pirmkārt automatizāciju un uh, kopīgo ekonomiku un kopīgiem pārvietošanās līdzekļiem. Te ir lielā mērā jārunā par tehnoloģiju izmantošanu. Un, protams, digitalizācijā runa ir par piekļuvi datiem, un te mums ir vajadzīgs liels atbalsts no jūsu puses, jo pastāv liela pretestība transporta nozarē. Paldies! Pateicos! Un tagad Vīms Vanderkamps. Uh, eh, voorzitter, um, Paldies, priekšētāji. Paldies par uh, ļoti liederīgajiem komentāriem. Piemēram, uh, Degankunga komentārs par kompromisa grozījumiem, kurus viņš noteikti vēl nav redzējis, jo mēs par tiem runājam tikai vakar pēcpusdienā, bet, uh, ja kurā gadījumā viņš jau par tiem ir izteicies tā kā viņš šķiet, ka viņam ļoti labi zināms, kas šajos kompromisu grozījumos ir rakstīts, lai gan mēs pie tiem vēl tikai strādājam. Tā kā tas ir nedaudz pārsteidzoši. Nācīm redzot, mums uh, saziņa ar komisiju noris ļoti labi. Par uh, gājēju un riteņbraucēju ceļiem Nu, tas ir kāds principāls jautājums, vai tā ir kritika vai tikai komentārs. Nu, tas, tā ir kritika, bet pozitīvā gaisotnē. Ja jūs sakat, ka man ar kājām jāiet no mājas līdz eh, mašīnai, nu, man mašīnas nav, bet es no mājas līdz mašīnai eju ar kājām, tad es esmu eh, kājām gājis. Bet vai tad Eiropas Savienībai būs šajā jomā kaut kas jādara? Tas ir mans jautājums. Jāpaturprātā, kā jau nu pat komisija teica, Es eh, nestrādāju ar Briseles satiksmu, ir, protams, ļoti žēl skatoties, kāda ir situācija ar šosejām šeit, bet ja mēs vēlamies divkāršot sabiedrisko transportu eh, pilsētās, eh, kas komisija arī ir būtisks jautājums, bet par kājām gājējiem un riteņbraucējiem vai Eiropai par to ir jāstrādā. Protams, ir turistu maršruti un tur viss ir kārtībā. Mēs turpināsim darbu, eh, nāksim un stāstīsim par kompromisu grozījumiem, sniegsim viņam pieciešamo informāciju. Paldies Kastas kungam, un mēs katrā ziņā eh, tiksimies tuvākajā laikā. Jā, es arī vēlreiz vēlos pateikties referentam un ēnu referentiem un vēlu jums panākums darbā. Labi, tad mēs pāriesim pie nākamā temata ilgspējīga mobilitāte pilsētās, un referente ir Kārima Delī, kurai es arī došu vārdu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājiem. Runājot par mobilitāti. Tā nav pašmērķis. Mobilitāte. Tam vajadzētu ietilpt visu Eiropas pilsoņu tiesībās. 80% ir apsiedzīvotāji drīzumā dzīvos pilsētās, un mobilitāte vajadzētu veicināt piekļuvu visiem, taiskaitā personām ar invaliditāti, piekļuvu skolai, darbām, kultūrai, e, izklaidei, veselības aprūpei, un tomēr vēl šodien pilsētas mobilitāte tiek uzskatīta kā kaut ka, kas piedaliet atkarība no auto un satiksmes piesātinātība ir padarījis mūs par nevis izvēle, gribētas mobilitātes, bet eh, piespiedu mobilitātes gūstekņiem. Un šī atkarība novad pie absurda, jo 50% eh, pārvietošanās eh, pilsētvidē nepārsniedz 5 km. Mana ziņojuma mērķis ir vienkāršs. Tas ir pārvirzīt pilsētu mobilitāti uz ilgtspējīgi transporta veidiem, kur mērķis būtu stāties mūsu gads, pretī mūsu gadsimta izaicinājumiem. Kādi ir šie izaicinājumi? Pirmkārt, klimata pārmaiņas. Ja lauksaimnieki samazina Eh, savus CO2 izmešus eh, transportā, tas pieaug. Pilsētu vidē tā ir viens eh, ceturtdaļa CO2 izmešu galvenokārt no ceļu satiksmes. Ir prioritāri apvērst šo tendenci, ja mēs vēlamies sasniegt nospraustos mērķus attiecībā uz 2030. gada izmešu līmeni Otrkārt, tā ir sanitāra steidzama situācija, jo daudzas Eiropas pilsētas katru gadu sasniedz e, piesārņojuma galējos līmeņus. Katru gadu 400 tūkstoši priekšlaicīgu nāvis gadījumu, kas iestājas no sīkām da, daļiņām galvenokārt dīzeļmotoru dēļ. Ļoti žēl, bet Eiropas Savienībai un konkrēti dalībvalstīm ir jāuzņemas sava atbildība. Ilgāk gaidīt mēs nedrīkstam, jo pat ANO ir atzinusi, ka piesārņojums no automobīļiem no 2050. gada būs pirmais nāvis cēlonis pasaulē. Tāpēc vajag lietas antici anticipēt. Tālāk trešais izaicinājums - steidzamā situācija ar ceļu lietotājiem. Mums ir jādomā par to, kā uh, uh, situāciju uz ceļiem 38% no nā, uh, ceļu satiksmes negadījumu nāvis gadījumiem notiek pilsētā. Un pašreizējās krīzes kontekstā pārāk daudz pilsētnieku lielu daļu laika un ienākumu novirz transportam, bet citiem tam nav pieejas. Piemēram, manā valstī, Francijā, ir 8 miljoni um, iedzīvotāju, kuriem nav piekļuvis ne pilsētu mobilitātei, ne ilgspējīgai mobilitātei. Tie ir 8 miljoni. Tiek veidots jauns fenomens, mums bija enerģijas nedroša. Uh, trūkumā dzīvojošie, turpmāk būs mobilitātes trūkumā dzīvojošie. Tā tad ir iespējams cits mobilitātes veids, kas ir ne, ne tikai iespējams, bet eh, arī nepieciešams. Mums ir jādomā ņemot vērā ilgspējīgas attīstības prizmu, bet tas, tas nozīmē arī līdzsvaru meklēšanu starp sociālo, ekonomisko, vides eh, faktorus izsverot, mums ir jādomā par eh, mūsu paudzi, par nākot, nākošajām paudzēm ir 20. gadsimts, ir jāraugās nākotnē, ir jādomā par pasauli, par to, kādu mēs vēlamies redzēt nevis pēc pieciem, bet pēc 20 gadiem. Uh, Un šim nolūkam Eiropas Savienībai ir jāparedz ambiciozi mērķi visos varas līmeņos. Tuvojas Eiropas Savienības klimata samits, dalībvalstīm un it īpaši pašvaldībām ir jāiekļauj energoefektivitāte mobilitātes politikas centrā, un tāpēc aicinu komisiju maksimāli drīz sagatavot likumdošanas paketī, ko varēs nodēvēt par klimata transporta paketi, lai noteiktu saistošus mērķus transportam, e, izmešu samazināšanai. Es uzrunāju arī dalībvalstis un pašvaldības, lai līdz 20. gadam atsacītos no dīzeļģinējiem, samazinātu benzīnu lietošanu līdz 30. gadam un uh, pilnīgu atsacīšanos līdz 50. gadam. Tādā veidā mēs varēsim samazināt fosilo degvielu izmantošanu, lai Eiropas Savienība varētu ņemt vērā savas apņemšanās izmešu samazināšanā. Prioritāte ir jāpiešķir eh, mobilitātēm trīriem transportiem, tramvajs, E, koplietošanas auto, e, modālie transporta intermodalitāte. Tāpēc es piedāvāju dubultot velo izmantošanu pilsētvidē līdz 25. gadu perspektīvai, kā arī e, dubultot līdz 30. gadam sabiedriskā transporta tīklu. Dalībvalstis un pašvaldības vēl nav paredzējušas pilsētu uh, mobilitātes not, uh, ilgtspējīgus plānus. Es aicinu komisiju šos trūkumus koriģēt, uh, veidojot uh, šādus uh, ilgspējīgas mobilitātes plānus, lai pilsoņi atrastos mobilitātes politikas centrā, lai uh, tie varētu tikt eh, konsultēti pirms un pēc un eh, plānu sagatavošanas laikā. Šie plāni ir nozīmīgi gan, lai samazinātu izmešu apjomu, gan, lai samazinātu piesārņojumu līmeni, lai samazinātu uh, negadījumu skaitu. Būtisks tālāk ir ātruma jautājums Es aicinu dalību valstis un pašvaldības noteikti jaunu ātrumu ierobežojumu 30 km/h līdz 20. gadam, lai uh, automašīna būtu savietojamāka ar citiem transporta veidiem. Tāpat neaizmirsīsim to, kā. Ka Tas ir būtiski apkā, apkārtēji videi. Tālāk aicinu domāju par kravas eh, pārvadājumiem ilgspējīgā veidā un zaļā veidā. Tas ir ārkārtīgi būtiski un tas ir jāsaista ar pieaugošo um, kravas lielaivu, kravas velosipēdu izmantošanu. Un lai varētu pastāvēt ilgspējīga pils, e, pilsētu mobilitāte, mums ir nepieciešams investīcijas. Tas ir pats būtiskākais. Par investīcijām runājot, mobilitāte ir vajadzīgas kvalitatīvas investīcijas, jo tas ir vispārīgs intereses pakalpojums. Un pārāk daudzās Eiropas pilsētās ir novecojušas, dārgas infrastruktūras, tāpēc aicinu 50% no eiro viņas ieņēmumiem novirzīt, lai uzlabotu pilsētu uh, mobilitāti, 60, 75% izmantot pilsētu transportam, aicinu komisiju rūpīgi izvērtēt šos uh, 20% no Eiropas eh, fondiem, tādiem kā FEDER vai starpsavienojuma mehānismiem, un to izmantošanu ilgspējīgos pilsētu vidas projektos. Un visbeidzot, ceru, ka komisija sniegs savu atbalstu šīm pētījumu programmām un inovatīvajiem projektiem, kuri attiecas uz pilsētu transportu. Šorīt uzzināju, ka Junker plānā ir neliela saikne. Paldies referentiem, kuri cīnījās par pilsētu mobilitāti. Un šis ir ziņojums un svira. Tas ziņojums, kurš dos mums iespēju saskaņot viedokļus ar pilsoņiem, jo mobilitāte ir vajadzīga visiem, tas ir kaut kas ļoti konkrēts, un ar šādiem projektiem mēs varēsim samierināt pilsoņus un mūsu Eiropas projektu. E, gribu pateikties par ziņojumu gatavošanu līdz referentiem, protams, gatavošana turpinās un turpināsies tuvāko nedēļu laikā, jo mūsu vēstījums būtu tāds, kas ne tikai atbilstu tām gaidām, kas skar attiecīgos sektors, bet es vēlos, lai e, e, ziņojums atbilstu mūsu pilsoņu cerībām, un es cerīgi raugos uz jūsu komentāriem un priekšlikumiem. Paldies! E, vēl bez ēnu referentiem ir pieteiksies Klaudija Šmita, Izabela de Monte, Pieters Lukaševskijs, Koha kungs un vēl pāris runātāji, ieskaitot mani. Uh, Un līdz ar to noslēdzam runātājs sarakstu un tagad vārds Hennai Virkunenai. Paldies priekšsēdētāji. Kā jau referente sacīja, urbanizācija ir globāla tendence un līdz ar to tā kļūst aizvien aktuālāka. Mēs jau agrāk sadarbojāmies ar referenti vēl pirms eh, šī ziņojuma projekta izstrādes, bet jāteic, ka es šajā projektā vēl pagaidām nevaru redzēt mūsu grupas pienesumu, un um, ir daudzi jautājumi, kuros es neesmu vienasprātis, piemēram, iespējas eh, sniegt bezmaksas sabiedrisko transportu vai aizliegt automašīnas pilsētā. Taču Es domāju, ka mums ir jāturpina mūsu sadarbība, līdz mēs varēsim vienoties par ziņojuma galīgo versiju. Es gribētu runāt par trim aspektiem, kurus es vēlētos redzēt atspoguļot uz ziņojuma galīgajā versijā. Pirmkārt, pilsētvidas plānošanas loma. Mēs vēlētos, lai vairāk tiktu akcentēta zemes izlietojuma plānošanas loma. Uh, jo zemes izlietojuma plānošana ir ļoti būtiska, lai radītu labi funkcionējošus transporta tīklus, un tie risinājumi, kas tiek e, izvēlēti plānošanas fāzē, ir ļoti ilgi paliekoši, un tiem ir ietekme uz transporta sadalījumu, transporta drošumu, uz dažādu transporta veidu situāciju. Uh, Referenti uzsver eh, kājām iešanas un riteņbraukšanas lomu, un mēs zinām, ka tad, ja iešana un braukšana ar riteni tiek ņemta vērā plānošanas agrīnajos posmos, tā kļūst par reālu pārvietošanās iespēju transporta ceļu izmantotājiem. Un ir svarīgi, lai mēs tomēr neaizmirst arī par automobīļiem, jo arī tie ir vajadzīgi mūsu nākotnes pilsētās. Otrs aspekts, kam vēlos pievērsties, ir saistīts ar novatoriskām un gudrajām tehnoloģijām. Izmantojot inteliģentus transporta risinājumus, transports kļūs efektīvāks, drošāks un vidē draudzīgāks. Pasažieriem tiek sniegta informācija par satiksmi reālajā laikā, un līdz ar to transporta infrastruktūru var lietot efektīvāk. Mobilitātes problēmas nevar atrisināt, veidojot jaunu infrastruktūru. Protams, ir vajadzīgs vairāk infrastruktūras, bet ir būtiski, lai mēs tiektos izmantot jau esošo infrastruktūru prātīgāk. Lai sasniegtu šo mērķi, būs vajadzīga cieša sadarbības starp dažādām ieinteresētajām pusēm, jau zināmo risinājumu izmantošana un um, dažādu iespēju sadarbspēja. Mēs eh, jau zinām, ka visiem transporta veidiem vajadzētu pāriet uz zemu emisiju degvielu izmantošanu, taču mums to vajadzētu darīt tehnoloģiski neitrālā veidā, lai netiktu pārālieku akcentēti konkrēti risinājumi, jo mums jau ir vairākas iespējas, kā izmantot zemes emisijas radošas eh, degvielas, tāpēc ir vajadzīga šī tehnoloģiskā neutralitāte. Uh, Un trešais aspekts ir mobilitātes novatoriskie veidi un digitalizācija, jo tā var arī sniegt daudz iespēju transportam. Jaunās tehnoloģijas var palīdzēt lietotājam uh, nonākt uh, aktīvākā pozīcijā. Transporta dati dati un fiziskā infrastruktūra radīs eh, pamata platformu mobilitātes pakalpojumiem. Mēs vēlamies arī uzsvert digitalizācijas lomu transportā, jo tā ir lielas iespējas pilsētas satiksmē. Priekšsēdētāji, referentes, kundze, šie ir tie trīs aspekti, par kuriem es gribēju runāt, un es ceru, ka mēs varēsim iesniegt vairākus grozījumus un pēc tam turpināt mūsu diskusijas un cerams, ka mēs arī radīsim kopīgu risinājumu beigu beigās. Paldies, un tālāk vārds Lūcijai Andersonai. Paldies, priekšsēdētāji! Pateicos arī visiem, kas iesaistījās šī ziņojuma tapšanā, un jāteic, ka tā ir bijusi lieliska pieredze šī sadarbība ar Karima Delī un citiem ēnu referentiem, arī ar maniem sociāldemokrātu kolēģiem. Uh, Un man ir kļuvis skaidrs, cik ļoti svarīgi šai komitejai ir paveikt kaut ko tiešām nopietnu visā mobilitātes jautājumā. Mēs par to esam runājuši jau ilgu laiku, un es domāju, Karimai ir pilnīga taisnība tajā, ka viņa uz, uzsver būtisko investīciju jautājumu un šo lielo investīciju trūkumu, kas ir šajā jomā. Tāpēc mums tas ir ļoti būtisks aspekts konkrētajā ziņojumā. Arī Eiropas komisijas pašas veiktie pētījumi liecina par to, cik būtiski ir uh, šis uh, investīcija trūkums, kas var sasniegt pat 25 miljārdus eiro visā Eiropā. Un uh, te mums jāatgriežas arī piepriekšējām diskusijām par EPSI un citiem instrumentiem. Liela daļa IKP tiek radīta pilsētās, un mēs jau zinām, ka liela daļa iedzīvotāju arī pārvietojas uz pilsētām, un um, referenta pieminēja klimata problēmas. Mums būs jāatgriežas uh, pie šī jautājuma arī klimata pārmaiņu ziņojumā. Tāpat jārunā par siltumnīca efekta gāzu emisiju pieaugumu transportā. Tiek panākts progress citās jomās, bet ne transporta jomā 25% emisiju nāk no pilsētas transporta. Līdz ar to šo situāciju pilsētās nav iespējams ignorēt. Un, lai arī es jūtu līdz tautas partijai par to, ka tai nav tādas izteiktas uh, pret automašīnu nostājas, uh, Mēs nedrīkstam ignorēt uh, faktus, kas ir saistīti ar klimata pārmaiņām un piesārņojumu, un ne tikai attiecībā uz automašīnām, bet visiem transporta veidiem. Tāpat arī veselības aspekti ir ļoti apsveicami, ka tie ir iekļauti šajā ziņojumā, piemēram, veselības aspekti, kas izriet no gaisa piesārņojuma. Tāpat arī citi aspekti - drošums uz ceļa, invaliditāte, sociālā iekļautība. Uh, kājām gājēji tiesības. Varbūt mēs neizvēlētos šādu stingru formulējumu, tik neelastīgu hierarhisku pieeju, taču mēs piekrītam, ka vajadzētu prioritizēt kājām iešanu un riteņbraukšanu, bet diez vai mēs piekrītam konkrētiem formulējumam, kas ir pašreizējā projektā. Un mēs noteikti gribēsim stiprināt šo ziņojumu attiecībā uz ceļu drošumu 73% Eiropas iedzīvotāji uzskata, ka pilsētā ceļu drošība ir problēma, un mēs no savas pieredzes zinām, ka tas, ka lieliem transporta līdzekļiem jāatrodas uz vieniem un tiem pašiem ceļiem, kur ir eh, velobraucējiem kājām gājēji, tas var radīt ļoti lielas briesmas, un mēs nedrīkstam šīs briesmas ignorēt arī šī ziņojuma kontekstā. Tālāk no sociāla demokrāta skatpunkta Mēs eh, savos grozījumos gribētu eh, lielāku uztveru uz darba vietām, iekļautību un sociālo dialogu, iedrošinot arī transporta jomas darbinieku lomu. Tostarp pilsētā uzsverot to, cik svarīgs ir sabiedriskais transports un darbinieki, kas tajā strādā. Mēs zinām, ka 1,5 miljonu darba vietu visā Eiropā ir tieši saistīti ar uh, pilsētas eh, sabiedrisko transportu un jāatgriežas pie tā, ko Klaudija sacīja par sociālo dimensiju. Tā ir vairāk jāintegrē arī šajā ziņojumā. Es piekrītu eh, izteikumiem par zemes izmantošanas plānošanu. Tā ir ļoti svarīga, sevišķi runājot par pilsētvidas mobilitāti. Ir par zemes izlietojumu ļoti jāpiedomā, tāpat arī par viedajām tehnoloģijām un to, kā tās var mainīt situāciju Taču es nedomāju, ka mums vajadzētu mānīt sevi ar to, ka viedās tehnoloģijas ir atbildi uz visu bez atbilstīgas plānošanas un investīcijām. Tā ir tikai daļa no risinājuma, bet nekad nepaveiks visu darbu. Beigu beigās atgriežoties pie līdzsvara. Arī krāvas pilsētās ir jāpiegādā, un es piekrītu tam, ko referenti sacīja par ilgspējīgu kravu transportu un uh, tā prioritizēšanu, runājot par iekļaušanu un invalīdu tiesībām. Uh, Arī tas ir izšķirīgs punkts. Jāpatur prātā, ka pilsētas var ļoti atšķirties. Arī reģionu komitejā tas tika teikts vairāk kārt. Mūsu pilsētas ļoti atšķiras dažādās Eiropas daļās, tām ir specifiskas problēmas un jāmēģina ziņojums veidot tā, lai tiks ņemti vērā šie atšķirīgie apstākļi. Jo dažviet šie apstākļi kavē ilgtspējīgu transporta tīklu izveidi, jo ir nabadzības un sociālās iekļautības jautājumi un ir milzīga plājas starp uh, bagātajiem un nabadzīgajiem. Es zinu, ka kolēģi arī gribēs papildināt un paplašināt daudz ko no manis teiktā. Paldies! Un nākamais runātājs ir Evžēns Tošenovskis. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies referentei par prezentāciju. Eh, esot bijušais pilsētas mērs, esmu 16 gadus strādājis ar pilsētu mobilitātes jautājumiem, un, manuprāt, šeit būtu jārīkojas realistiski, jo vairāk elementi ir pārliecīgi vērsti uz nākotni, un mēs nevaram zināt, kas notiks pēc 30 gadiem, kādas būs jaunās tehnoloģijas. Domāju, kā grūti uzminēt ir nākotnē notiekošo. Domāju, ka katrā pilsētvidē, katrā pilsētzonā ir savas eh, geogrāfiskas, demogrāfiskas, meteoroloģiskas specifikas un citas. Līdz ar to nav vienota risinājuma, kas būtu piemērots visām pilsētām, un šeit vajadzētu izmantot subsidiaritāti, jo nav vienota modeļa visām pilsētām, kā to pierāda man pieredze šo gadu gaitā. Ja mēs mēģinām skatīt dažādo transporta veidu hierarhiju, kā to piedāvāja referente, tad mēs drīzāk mēģinām aizliegt vairākus transporta līdzekļu veidus pilsētā, uh, bet nav zināms, kā viss attīstīsies, jo nav ne saprātīgi visur veidot um, kājām gāģēju vai vel, velobraucēju tīras e, tikai viņiem domāt zonas. Mēs esam mēģinājuši līdzīgas pasākumas veikt, bet Eh, tas nevienmēr ir darbojies. Un tad, kad ir runa par tehnoloģisku neutralitāti un alternatīvās degvielas izmantošanu, tad šķiet, ka tiek veicināta elektrības izmantošana kā enerģijas avots. Es nezinu, vai tas ir saprātīgi, jo arī elektrības izmantošanai ir papildu efekti. Ir jā. Ja stiprina elektrotīkli, un pilsētā tas var būt sarežģīti, lielās ag ag aglomerācijās tas nevienmēr ir viegli izdarāms. Tāpat ir citas alternatīvas, kas tiek paredzēts. Par to mēs runājam ar ēnu referentiem. ir runa par alternatīvas enerģijas avotiem, kas varētu tikt izmantoti, un, manuprāt, būtu jāatbalsta šīs jaunās tehnoloģijas, kuras nav pārāk piesārņojošas apkārtējai videi. Un pilnīgi noteikti ir jāatbalsta pilsētu mobilitāte, bet nedrīkstam jau iepriekš pārdalīts atsevišķus Eiropas Savienības piešķirtos līdzekļus. Tāpat gribu vērst uzmanību uz to, ka tad, kad šie līdzekļi tiek izmantoti eh, šajā virzienā, eh, tam piekrītu, bet nevajag pārāk novirzīt šādām iniciatīvām. Esmu gandarīts par sadarbību un ar prieku piedalīšos eh, sanāksmēs ar ēdu referentiem un visās turpmākajās diskusijās. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos Nīderlandiešu valodā. Ir ļoti daudzi riteņbraucēji, kuri meklē labākos ceļus caur mūsu Nīderlandes pilsētām. Un paldies referentei par viņas izdarīto darbu. Manuprāt, mums ir vienotas vēlmes radīt efektīvu un ilgspējīgu transportu politiku pilsētām, bet iespējams mēs varbūt citādāk skatāmies to, kāda Eiropai būtu loma šajā darbā. Kā jau mēs bieži esam dzirdējuši šajā diskusijā, mēs nonākam pie tā, kā apspriešam subsidaritāti. Tas, kas ir nepieciešams, ir atrast labāko līdzsvaru. Gluži kā ejot pa virvi bet gal galā ir jābūt ļoti uzmanīgiem un ir jāsagatavo ziņojums. Man ir zināmas bāžas par ilgspējīgas mobilitātes pilsētā plāniem. Manuprāt, ir jāatcerās, ka transports nav pašmērķis, tas ir līdzeklis mērķu sasniegšanai. Atbal, atbildības sadalījums starp dažādiem valdības līmeņiem, starp uh, pilsētām, pašvaldībām, ir ļoti atšķirīgi šie modeļi. Un dažās pilsētās pati pilsēta var uh, lemt par sabiedrisko transportu. Manā valstī, Nīderlandē, reģionālās varas iestādes uh, lem par šiem jautājumiem. Līdz ar to ir ļoti grūti pieprasīt plānu par ilgspējīgu mobilitāti pilsētās, runājot par tādiem jautājumiem, ka finansējums un dažādās iestādes, ar kurām varas iestādēm jāstrādā. Otrs komentārs ir par mobilitātes pilsētā iekļaušanu TNT un CEF instrumentā. Protams, šie mobilitātes tīkli ir pilsētās jāsavieno ar plašākiem transporta tīkliem visā Eiropā, bet, bet tas, ko mēs esam dzirdējuši, iespējams ir rast kompromisi, jo mēs vēlamies vairāk līdzekļu, vairāk plānu no CEF, kuram jau tā ir daudz jāziedo dažādiem citiem mērķiem, tādēļ mums ir jādomā par to, kā piesaist līdzekļus lielajiem infrastruktūras savienojumiem Eiropā. Citādāk, citādāk mēs visu pārāk daudz sadrumstalosim. Ir jādomā arī par iespējām aizliegumiem. Mums nevajadzētu mēģināt izveidot transporta veidu hierarhiju. Nevajag nākt klajā ar paziņojumu par to, ka zināmi sabiedriskā transporta veidi būs obligāti un kaut kādiem maksimāliem ātruma at, uh, ierobežojumiem, tas tikai kavēs mobilitāti pilsētās. Es neuzskatu, ka ir iespējams šeit rast vienu risinājumu visām problēmām. Mums ir pozitīvi jāizmanto transports un jānodrošina pozitīvs pamudinājums, lai cilvēki izmantotu sabiedrisko transportu pilsētās Nīderlandē mēs koncentrējamies uz uh, riteņbraucējiem, izveidojam viņiem celiņus un tam līdzīgi, bet tas uh, strādā tikai tad, ja jūs varat par to visu samaksāt un esat gatavi veikt šīs investīcijas. Un, iespējams, piešķirt prioritāti, piemēram, autobusiem. <clears throat> Reizēm autobusi, piemēram, drīkst braukt uh, ātrāk krustojumos pāri un tam līdzīgi. Tās viss ir labas domas, uh, bet tās nevar iekļaut ļoti stingrā hierarhijā. Tas, ko mēs vēlamies, ir viedi risinājumi mūsu pilsētas transportam, un tas jau arī tika iepriekš norādīts par ITS sistēmu iesaistīšanu. Un varbūt to mēs varētu nākotnē saukt par inteliģentu transportu viedās pilsētās. bet jebkurā gadījumā ir jāatrod ļoti daudz naudas pētījumu un eksperimentu veikšanai. Eh, būtu jāpiesaista Eiropas līdzekļi, un es nedaudz noraizējies par apvārsni 2020 eh, programmu, tā jau būtībā ir pilnībā iztukšot, pateicoties Junker plānam, un es ceru, ka mēs saņemsim parlamenta atbalstu mērķtiecīgām mērķiecīgiem pētniecības projektiem, piemēram, lai izstrādātu transporta līdzekļus, kas savā starpā sazinās, lai izveidotu infrastruktūru pilsētās, kas ļautu izmantot elektromobīļus. Mēs iesniegsim diezgan daudzus grozījumus. lai varētu palīdzēt šos jautājumus risināt balstoties uz vieniem risinājumiem, kas ļaus atrisināt problēmas, kādām saskarās sabiedriskā transporta lietotāji. Paldies! Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitok. Paldies. Paldies referentei Delī kundzei. Mums tiešām ļoti uzmanīgi jāapsver šie jautājumi gan parlamentā, gan mūsu komitejā, lai mēs spētu rast uh, vislabākos risinājumus. Nevis tikai runāt par aizliegumiem un ierobežojumiem. Mums ir būtu jāpiedāvā alternatīvas un jācenšas izstrādāt mūsu transporta sistēmas, biļešu pārdošanas jautājums un tam līdzīgi, un lai tiktu ņemt vērā arī citi transporta veidi. Izskatās jau, ka mēs uh, ejam uz priekšu, uh, veicinam uh, mums vēlamo transporta veidu izmantošanu Protams, jautājumi par klimatu, gaisa kvalitāti ir ļoti svarīgi, par tiem nedrīkst aizmirst, bet kā tieši mēs tos risināsim, nu, tas vēl ir jānosaka, ir jāpanāk pareizais līdzsvars. Ja vēlamies saņemt atbalstu mūsu ziņojumā. Ir jāatbalsta transporta plānošanas uh, veicināšana visā Eiropā un jāiesaist tajā visi valdības līmeņi. Ir, protams, nepieciešami eh, risinājumi, un tie būtu jāmeklē, izmantojot pozitīvus pasākumus, kādus uh, stimulus. Tas rezultātu dos ātrāk nekā vienkārši ieviešot aizliegumus. Tāpat ziņojumā tiek runāts par to, kā šis darbs tiek organizēts visā Eiropā. Kā nodrošināt, ka cilvēki var izmantot alternatīvas, ka viņiem nav vienmēr jābrauc visur automašīnu, un kā viņus, uh, viņiem nodrošināt iespēju pārvietoties no vienas vietas uz otru jāpatur prātā, ka dažādās dalību valstīs ir ļoti dažādas pilsētas un reģioni, un tiem ir jāmeklē pašiem veidi, kā risināt šīs problēmas. Kopā ar referenti un ainu referentiem mēs katrā ziņā iepazīsimies ar visiem šiem jautājumiem un centīsimies tos visus attiecīgi atrisināt. Paldies! Tak, Lūdzu, Ja, som ni vet, har jag jobbat som lastbilschaufför hela mitt liv. Jā, paldies. Es vadīju smago automašīnu visu uh, mūžu. Es uh, nāku no vāji apdzīvotas valsts, un mums nav nemaz tik daudz alternatīvu ceļu transportam. Zviedrijā ir uh, doma veicināt dzelzceļa satiksmi, bet praktiski apsverumu rezultātā izrādījās, ka tas nav īstenojams. Mēs eh, runājam par 50 tonu eh, svaru, kas tiek parasti pārvadāts, un kā to vispār ir iespējams pārnest uz kravas eh, rite, divriteņiem vai autobusiem. Nu, tā kā jādomā arī par praktisko pusi. Mums ir prioritā, prioritāte, protams, jāpiešķir mūsu ambīcijām, bet eh, nekādā gadījumā nedrīkstam aizmirst eh, realitāti. Ir eh, nepieciešams veikt papildus pētījumus alternatīvajās degvielās, lai būtu iespēja pārvadāt preces izmantojot ceļu transportu un vienlaicīgi neapdraudot vidi. Ir iespējams vienoties, lai mazinātu sastrēgumus, iespējams uh, jāizmanto nakts uh, laiks, lai atvieglotu situācijas ar sastrēgumiem. Riteņbraucēji tas, protams, būtu ļoti jauki, bet vēlos tīri praktiski pastāstīt par riteņbraucēju Eh, braucējiem Zviedrijā, kad eh, ir ziema un ir sniegs un mīnus 10 grādu sals. Nu, es domāju, ka tad riteņbraucējs jūs īpaši uz ielām neredzēsiet. Tāpat riteņbraucēji ir ļoti vāji aizsargāti, ja viņiem nav atsevišķas eh, riteņbraucēju joslas. Protams, ir jādomā par alternatīvā degvielu uz doto brīdi biogāze, tiek izmantota uh, autobusos. Un Zviedrijā vasaras laikā ir uh, diezgan daudz riteņbraucēju, bet tā kā klimats ir tāds, kāds ir, tad ziemas laikā uh, riteņbraucēju satiksme nav tik izteikta. Tāpat ir jādomā arī par pētījumiem, kas ar to ir saistīti. Nākotnē, es domāju, būtu jācenšās aizsargāt pilsētu vides teritorijas, izmantojot elektrotransportu. Protams, vēl ir nepieciešami papildus pētījumi, lai tas tiešām darbotos. Mēs jau domājam par smagajiem auto un automašīnām un to radīto, radītajiem sastrēgumiem pilsētvidē, bet vienlaicīgi ir jādomā arī par to, lai elektrības ražošana būtu vidē draudzīga uz doto brīdi ir ļoti daudz elektrostācijas, kas tiek darbināts izmantojot ogles. Tā kā nepieciešama pētījuma arī šajā jomā, lai elektrība tiks iegūta vidē draudzīgā ceļā. Paldies! Paldies! Tā kā laika kļūst maz, mums ir jāierobežo runāšanas laiks uz divām minūtēm. Vārds Klaudijas Šmitas kundzei. Paldies, es mēģināšu izteikties ātri. Pirmkārt pateikšos par izveidoto ziņojumu un eh, par svarīgiem aspektiem jau ir runāts, piemēram, klimata mērķiem, statistiku, baltās grāmatas mērķiem un tā tālāk. Protams, ka es atbalstu arī ilgtspējīgus risinājumus. Un eh, tāpat eh, es varu atbalstīt šo pieeju veloceliņiem. Es nāku no Austrijas, kas ir viena no velosatiksmē draudzīgākajām valstīm, eh, Zaldzburga tātad. Un eh, mūsu pilsētā ir ļoti daudz velocēliņu un eh, ir dažādas ritiņbraucējiem paredzētas zonas, tāpat arī kājām gājēju zonas, un tāpēc es zinu, par ko es runāju. Mums ir arī elektromobilitāte augstā līmenī, un kad es kā Zaldzburgas iedzīvotāja raugos uz šo ziņojumu, tad, manuprāt, te pastāv izvēles iespēja trūkums, un te nu sākas mana kritika. Es, eh, tas, kas man nepatīk šajā ziņojumā, ir uh, Eh, tas, kā šeit tiek eh, pieminēts subsidiaritātes princips, tas tiek pieminēts tikai vārda pēc un, un nav šeit pēc būtības. Un eh, dalību valstīm ir jāpārņem atbildība par ilgspējīgas, ilgspējīgu transporta izveidi. Un tika runāts arī par uh, šīm auto kopīgajām izmantošanas iespējām, kas, manuprāt, ir atbalstāmas. Un es aicinu pilsētām arī iesaistīties, jo, ja tās neiesaistīsies, tad uh, mēs, mums tepat nav ko iesākt. Es domāju, ka no turienes nāks, vajadzētu nākt arī datiem. Un uh, tāpēc Mums ir noteikti jāiesaista uh, pilsētas, lai mēs saņemtu kārtīgi konkrētu produktu, nevis kaut ko abstraktu. Paldies tālāk, Izabela Delmonte. Paldies. Umbrā, pēr, Priekšsēdētāji pateicos arī referentam un ēnu referentiem par ieguldīto darbu. Tas, manuprāt, ir atzinīgi vērtējams, jo īpaši attiecībā uz mērķiem, vidas un sociālajiem jautājumiem taču varbūt mums vajadzētu paiet soli nost no šīs pieejas un izvēlēties tās vietā visaptverošāku pieeju. Un te es vēlos eh, izklāstīt piemēru. Attiecībā uz mašīnām es nedomāju, ka mums vajadzētu tās demonizēt, bet vienlaikus būtu jādomā par citiem risinājumiem pilsētvidas mobilitātei. Padomājiet, cik grūti ir atrast eh, automašīnai stāvvietu. Un ir jādomā par uh, to, kas izraisa pašreizējo situāciju. Ir jādomā par transporta līdzekļu koncentrēšanās problēmām. Uh, Tāpat eh, daudz izteicās par dīzeļdegvielu. Ir jaunas paudzes dīzeļdegviela, kas eh, nerada pat pusi to emisiju, ko radīja vecās dīzeļdegvielas. Tāpat ir nepieciešama pilsētu pārplānošana. Arī šis aspekts ir jāpatur prātā, un transporta jautājumi šajā pārplānošanā ir jāiekļauj. Uh, Tālāk. Mēs Eiropā esam pieredzējuši tādas ekopilsētas, pilsētas, kas domā par vīdes jautājumiem, un mums ir eh, vēl jāturpina eh, darbs pie šī aspekta. Ja paraugāmies uz viedo pilsētu jautājumu Itālijā, tad te ir ļoti daudz pozitīvu ideju, kas apvieno pilsētu vidas plānošanu un transportu. Uh, Paldies, tālāk vārds Lukaševskas kundzei. Paldies, priekšstādātāji. Es gribētu pateikties Delī kundzei, jo viņas ziņojums pievēršas ļoti būtiskiem aspektiem - vidas aizsardzība, emisiju samazināšana. Un man ir cieņa pret viņas eh, gatavību kompromisiem, taču daudziem priekšlikumiem es nevaru piekrist pirmkārt aizliegumiem un ierobežojumiem, jo, manuprāt, līdzsvars nozīmē savas nostājas aizstāvēšanu, bet arī citu nostāju cienīšanu un citu priekšlikumu cienīšanu. Tas nozīmē, ka mums ir jāsaglabā saprātīga pieeja un jārīkojas atbilstoši mūsu iespējām un atbilstoši situācijas sarežģītībai, proti daudzas Eiropas pilsētas ir atšķirīgi attīstītas. Mums ir jādomā par turpmāko 10, 20 gadu nākotni, taču tam ir jābūt procesam, nevis uh, tādiem vienreizējiem lēmumiem. Mums uh, iedzīvotāji ir jāinformē par vidas piesārņošanas sekām, par to, kā iedzīvotāji var piedalīties emisiju samazināšanā, uh, arī eh, vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanā, eh, vienlaikus nākot klajā ar objektīviem pētījumiem. Mums ir jāiesaista arī eh, pilsētu domju pārstāvi, un es nevēlos nevienu aizskart, taču pirms dažām uh, nedēļām Londonā bija spēcīgs vidas piesārņojums, un es dzirdēju uh, Londonas uh, pilsētas mērs uh, sacīja, ka nenāca klajā ar tādām konkrētām idejām un konkrētiem priekšlikumiem. Uh, Es domāju, ka šis ziņojums tomēr beigās kļūs par labi izstrādātu kompromisu, jo citādi tur patiešām nekas eh, pozitīvs iedzīvotājiem no tā neradīsies. Paldies tālāk vārds Dīteram Koham. Pateicos eh, Delī kundzei par labi sagatavoto ziņojumu projektu. Man būtu daudz sakāmā, taču laika trūkuma dēļ es pievērsīšos tikai trim aspektiem, kas, kuri, manuprāt, trūkst šajā ziņojumā un par kuriem es iesniegšu grozījumus. Pirmkārt, runājot par multimodālo un integrēto biļešu sistēmu, ko arī vajadzētu iestrādāt un kas ir vajadzīgs pilsētām. Otrakārt, inteliģentās transporta sistēmas attiecībā uz transporta līdzekļiem un infrastruktūrām. Un te ir jārunā arī par mūsu iedzīvotāju mūža izglītību, jo ja viņi šo sistēmu noraidīs un neizmantos, tad eh, šīs sistēmas arī netiks ieviestas. Un treškārt, mēs esam transporta un turisma komiteja, tāpēc eh, ceļojumu būsu uh, eh, ekoloģiskums un draudzīgums arī ir tēma, kurai būtu jāpievēršas. Paldies tālāk, vārds Revoda Lons kundzē. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Karimā Jāna referentiem it īpaši Andersonei un par skatījumu šim ziņojumam, kas ir ļoti svarīgs. Es atbalstu visu sacīto. Ļoti īsi vēlos pasvītrot, manuprāt, svarīgu punktu pār labāku piekļuvi. Ir jāskata eh, ilgtspējīguma jēdziens arī sociālajā izpratnē. Tas nav tikai vidas jautājums, bet Bet kā mēs redzēsim no šodienas eh, vēlāk eh, pēcpusdienas pētījuma, eh, publiska pakalpojuma piekļuvības elementi ir vairāk jāizceļ runājot par ilgspējīgu mobilitāti, taiskaitā sociālā ziņā. Pilnībā piekrītu Karimai un Lusijai, ka ir vairāk jāveicina pilsētu mobilitātes izaicinājumi, atbalstot iniciatīvas, kas tiks E, prezentētas konferencē par integrētu pilsētu mobilitāti. Un tāpat gribu vērst uzmanību uz vairākām Eiropas iniciatīvām pilsētu mobilitātes ziņā. Kāda ir situācija ar Eiropas platformu par e, mobilitātes plānu, kas tika uzskāts, e, uzsākts 13. gadā pieņemtajā paketē, un kā komisija vērtē? E, plānu Smart Cities Communities konkrēti piedalo ar attiecībā uz pašvaldību dalību, konkrētiem pasākumiem uz vietas un pie tiem spēlētājiem, kas īsteno pilsētu mobilitāti. Paldies! Paldies arī par to, ka ievērojāt jūsu atvēlēto runas laiku. Es arī pieteicos e, runāt. Uh, bez pilsētu mobilitātes risināšanas mēs neapturēsim klimata pārmaiņas, jo um, pilsētas satiksme atbild par 70% transportu. Mēs gribam nodrošināt mobilitāti, bet vienlaikus pasargāt klimatu, īstenot to, par ko mēs Eiropas Savienībā esam nolēmuši. Kā tas notiks? Neviens nevēlas, lai tiktu aizliegta automobiļu satiksme. Nē, ir vajadzīga atšķirīga transporta politika. Samazināt mobilitāti mums nemaz nevajag. Pētījumi liecina, ka pēdējo simts gadu laikā mobilitāte nekas nav mainījies. Trīs līdz četras reizes dienā pilsētas iedzīvotāji pamet savas mājas, un varbūt ir mainījušies tehnoloģiski aspekti, bet ne jau mobilitāte kā tāda. Otrakārt, mums ir milzīgas iespējas Berlīnē, ir pētījumi, ka ar kravas divriteņiem būtu iespējams eh, atrisināt 50% kravas eh, pārvadājumu, un tā ir milzīga iespēja, un to mums vajadzētu arī sekmēt un attiecīgi veidot transporta sistēmas. Tālāk investīcijas. Protams, ka pastāv šī investīcija nepilnība, jeb investment gap, taču ir arī nepareizas investīcijas. Berlīnē pēc mūra krišanas tika nolēmts, ka ka labāk ir izveidot 5 km uh, metro nekā, 20, nekā 105 km uh, šoseis. Ikvienam zināms, ka šis uh, lielais uh, eh, šoseis garums ir labāks par tik īsu metro strēķi, tomēr tika nolemts tieši šādi. Un, manuprāt, tas nebija labs lēmums. Tāpat arī zemes izmantošanas plānojums ir ļoti svarīgs. Mēs zinām, ka Vācija uh, eh, regulāri pazūd milzīgas platības zem asfalta un betona, un kā to novērst, pilsētas ir jāplāno citādāk, kad mēs salīdzinām Barcelonu un Atlantu, kur ir tādi paši iedzīvotāji skaiti, tad eh, jāteic, ka Atlantā šī situācija ļoti atšķirs no Barcelonas situācijas. Ja, val, ja pilsētas nevēlas Eiropas Savienības līdzekļus, tās var darīt, eh, ko tās grib. Uh, Un Eiropā mēs arī nevaram teikt, lūdzu, šeit ir nauda, mums vienalga, kas ar to notiek. Inteliģenti līdzekļi muļķīgiem projektiem, tas nav pieļaujams. Un nedrīkst notikt tā, ka pilsētas tikai grib mūsu naudu un pašas vēlas par visu izlemt. Paldies. Un tagad, eh, Tašanovs kungs, jūs eh, sacījāt, ka tiek eh, veidot nevajadzīgi veloceliņi. Berlīnē pirms 25 gadiem ļoti liela jau daļa uh, tika ierobežot ātrumā uz 30 km stundā un uh, tika lemts, ka tas ir efektīvi. Un mums arī ir jālēmj, kādā virzienā tad mēs virzīsimies. Un Pēters Lungrēns runāja par velobraucējiem. Jā, viņi brauc arī ziemā, un uh, šī, šī, šī sistēma noteikti darbotos. Un tālāk vārds Kupčīnskas kundzei no komisijas. Good afternoon, uh, thank you. Labdien, paldies priekšsādātāji, paldies, ka dod mums iespēju izteikties. Vispirms vēlos teikt, ka nu pat notikusi diskusija, kuru mēs uh, ar lielu prieku noklausījāmies, bija skaidrs norādījums, ka jautājums par pilsētām un mobilitāti tajās ir visiem ļoti tūs. Tā kā referente jau ir norādījusi savā ziņojumā, kuru mēs augstu vērtējam, ir nepieciešams strādāt ar pilsētvidas mobilitātes jautājumu, jo ir ļoti svarīgi mēķi kā dekarbonizācija, uh, un dzīves līmeņa uzlabošanu un gaisa kvalitātes uzlabošanu. Bet mums ar šiem jautājumiem jāstrādā arī tādēļ, ka šis pilsētvidas transports ir svarīgs pilsētu attīstībai. Pilsētās dzīvo lielākā daļa mūsu pilsoņu, tur uh, tiek radīts uh, lielākā daļa no IKP, un tādēļ tas ir ļoti būtisks elements, lai uzlabotu dzīves kvalitāti pilsētās un tas ir rūpīgi un detalizēti jāizpēta. Nav pirmā reize, kad mēs šeit runājam par pilsētas vidas mobilitāti, un tādēļ es vēlos teikt paldies Eiropas parlamentam, ka tas ir bijis tik spēcīgs un zināms partners pēdējo gadu laikā tām darbībām, ko mēs esam eh, īstenojuši, lai uzlabotu pilsētu vidas mobilitāti Eiropas pilsētās. Es ļoti labi dzirdēju no referents un arī no daudziem eh, komitejas dalībniekiem, ka ir nepieciešams rīkoties visās valdības, visos valdības līmeņos. Un par to ir jābūt pilnīgai skaidrībai. Ir dažādas lietas, ko ir nepieciešams padarīt, lai palīdzētu pilsētām uzlabot mobilitāti, un šis jautājums ir pārāk svarīgs, lai uh, atstāts pilsētas viens pašs ar šo darbu. Ir dažāda veida darbības, kas ir nepieciešams, ir atšķirīgi atbildības līmeņi, mēriem, reģioniem, nacionālajiem.